Mes chers collègues, j'ouvre. Godātie kolēģi, sāksim darbu mūsu komitejā. Šī diena būs īpaši piepildīta, bagātīga, jautājumu pārpilna. Mums būs eh, tas eh, pagodinājums uzņemt komisāru Ettingeru, kurš eh, būs vēlāk mūsu vidū tad jau tuvāk pusdienlaikam. Un uh, kolēģi, kas atbild par šo jautājumu, labi zina, runa ir par daudzgada finanšu programmu. Kolēģis Levandovskis un Duprē eh, ir, ir atkal savukārt eh, atbildīgi par pašu resursu priekšlikumu. Un mm, mēs eh, mūsu komitejā uzskatām, ka tas, šis ir jautājums, kas absolūti jāatrisina, citādāk daudz gadu finanšu programmu apstiprināt nevarēsim. Šī ir mūsu šī gada pirmā tikšanās, tāpēc no sirds vēlu jums, kolēģi, veiksmi, laimi un izdošanos šajā jaunajā gadā. To vēlu arī jums, komisāra kungs. Mm, to vēlu mūsu sekretariātam, mūsu politiskajiem konsultantiem. Šis gads var izvērsties tik patiesi sekmīgs, patiesi veiksmīgs ja viss ierīkosimies prātīgi, atbildīgi, lemjot par turpmāko gadu budžetu, ja spēsim atbildīgi un, un izlēmīgi skatīt tādus jautājumus kā Brexits, kā pašresursi, un arī laika gaitā pamazām veidojot nākamā gada budžeta projektu. Vēlos tagad pārliecināties, ka varat atbalstīt mūsu šīs dienas darba kārtību, tajā nekādu grozījumu nav. Tāpat arī prieks par to, ka kolēģis Galiotī ir, ir, ir, ir piekritis tam, ka viņa punkts tiek nedaudz pārcelts, tā lai mēs varētu uzklausīt komisāra kungu viņam izdevīgākā laikā. Līdz ar to darba kārtību apstiprinām koordinātori pieņemtie lēmumi eh, decembrī eh, ir atrodami eh, sanāksmes protokolā. Ceru, ka varat to apstiprināt un, un, un arī līdz ar to šos lēmumus apstiprināt pēc būtības. Šodien, pulksten 18.30 šajā pat zālē, jūs gaida neliels kokteilis atzīmējot jaunā gada iestāšanos. Uh, Un e, ceru, ka e, līdz ar to e, nebūšu vienīgais, kas apmeklēs šo, šo, šo jauko saviesīgo brīdi, bet man pievienosies arī daudzi no jums. Tāpat arī runājot par mūsu aizvadītā, aizvadītās sanāksmes protokolu 4. decembris, iebildumu nav, varam to apstiprināt. Un, nu, sāksim ar mūsu šīs dienas darba kārtību 5. 6. punkts, par kuriem eh, komisārs Ettingers ir īstais lietpratējs. Eh, pateicos jums, komisāra kungs, ka eh, pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni, pārstāvot tātad, savu direktorātu, pārstāvot kolēģiju. Ehm, ehm, jūsu klātbūtne ir, ir vitāli nepieciešama un, nu, kāds, kādu laiciņu jūs būsiet mūsu rīcībā un pēc tam jādosieties tālāk savās eh, gaitās. Mums šeit ir uh, referents par uh, daudzgadu finanšu plānu, mums šeit ir referents par pašresursu projektu un ceram, ka ar jums par to varēsim uh, parunāties. Mūsu um, vidū ir ēnu referenti, mm, kas ir, ir uh, arī citās eh, komitejās uzklausījuši viedokļu apmaiņu. Bet, nu, eh, tā tad eh, līdz pulkstens 10.30 jūs esat mūsu rīcībā, komisāri. Un, kad vien vēlaties, kad jums ir kas sakāms, tad, tad, tad nekautrējieties, sakiet, sakiet, kas jums ir piebilstams. Mm. Un Tagad tātad sākam, ķeramies klāt. Albrihta kungs vārds jums kā referentam. Paldies, priekšsādātāji. Ar Tomā kundzes piekrišanu vēlos bilst pāris ievadvārdus. Tomā kundze pārņems stafeti no manis pēc brīža bet vēlējos sacīt, lūk, ko mūsu ziņojums ir kā nākamais solis eh, šajā sarunā par daudzgadu finanšu plānu. Runa nav tik daudz par pašu MFF, runa ir drīzāk par to, kādai būtu Eiropas Savienībai rīt un nākotnē. Mēs atkal reaģējam, eh, reaģējam uz komisijas eh, ierosmēm, ko tā iz, sākotnēji izklāstīja Baltajā grāmatā, pēc tam uh, Mm, Jung, komisāra Ettingera un Kreco kundzes um, šai pozīcijā par, par ES finanšu nākotni. Un uh, tātad uh, tas viss liek uzdot uh, jautājumus par, par, par, par to, kā tas viss attīstīsies, kāda ir pievienotā vērtība. Un mēs šo, šos komisijas dokumentus esam pieņēmuši un uztvēruši ļoti nopietni ar pilnu um, nopietnību. Uh, Mm, ņemot vērā tur uzdotos jautājumus un, un sniegtās atbildes vai iespējamos scenārijus. Un mm, tāpēc mm, arī vēlēsimies sniegt izvērstu reakciju no mums, lai jau pēc tam komisija to varētu ņemt vērā galvārdu sakot, lai to varētu ņemt vērā arī padome pavasara samitā formulējot savu pozīciju, un mēs vēlējāmies apliecināt, ka parlaments negrasās piekāpties, negrasās piekāpties savu, savu, no saviem uzdevumiem, no savām pilnvarām, no saviem pienākumiem. Ir īstais brīdis šobrīd Brexitam notiekot, beidzot formulēt, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības, ko mēs kādu mēs saredzam Eiropas Savienību nākotnē. Tie politiskie instrumenti, kopīgās politikas, kādas mums tās ir, un ko no tā visa vēlamies saglabāt un izvērst. Mēs vēlamies saglabāt to, kas darbojas, mm, tādas, tādas rīcība politikas kā kohēzija, lauksaimniecība ir, ir, ir ārkārtīgi vērtīgas. Protams, ar saviem trūkumiem un nepilnībām to izpildē bet tas nedrīkst mūs aizkavēt vai, vai iebiedēt. Mēs saprotam, ka mūsu, mūsu mūsdienu situācija pasaulē met mums, mums dažādus jaunus izaicinājumus, uz kuriem noteikti ir jārēģē ar MFF, ar budžeta plānošanu nākotnē. Tātad runa par, par drošību, aizsardzību, migrācijas pieplūdumu. Uh, Mm, migrācija ir, ir, ir eh, iekšējā dimensija, ko darīt ar tiem, kas ir sabraukuši pie mums, un, un otrs eh, ārējā dimensija, ko, kā nākotnē nepieļaut mm, tādus masīvus migrācijas viļņus, uzplūdus, kurus nebūs iespējams kontrolēt. Nu, lūk, mm, tā tad ir jābūt nospraustām prioritātēm, un tad jāliek nauda galdā ar, ar, ar, ar, ar, ar pietiekamu finansējumu jāatbalsta rīcība šajos virzienos. Mēs neuzskatām, ka viss vecais ir, ir, ir novecojis un, un, un, un atmetams. Nē, mm, ir jāizvērtē uzsākto ieceru un projektu adekvātums, un tad pietiekamā mērā tas jāfinansē. Ne tā, tā tad līdzīgi, kā to ir uzsvērs komisārs Eitingers jau vairāk kārt. Nu, lūk, mūsu sarunas iesākumā ir vērts uzsvērt, ka kohēzijas un KLP aplokšņu apjoms jāsaglabā vismaz nominālā līmenī, nu, atskaitot, protams, britu komponenti un visas šīs citas sarunas, citas, citus darbības virzienus aicinām palielināt finansējumu, piemēram, Erasmus programmai, Kosme, Mm, Eiropas eh, tātad, eh, novatorisma eh, padomē. Parlaments tieši kā reiz šajās dienās par to runā dažādās savās formācijās, un tas viss ir secīgi, loģiski. Esam šeit veikuši nu, tādu aptuvenu analīzi, bet sākotnējais piedāvājums ir tāds, ka E MFFam ir jābūt 1,3% no nacionālā bruto e, koprodukta. E, tā nav tāda vēlme vai iedoma, tas, tas ir mūsu sākotnēji aptuveno aplēšu rezultāts. Un, piemēram, priekšlikums aizsardzības nozara 1,2 miljārdi gadā, kas ir izskanējis, to visu liekam kopā un, un, un, un nonākam pie, pie šī rezultāta tādā GNI eh, izteiksmē. Eh, mēs, kā parlaments, eh, vēlētos, lai ambīcija latiņa netiktu laista zemāk, lai panāktu izrāvienu mūsu politiskajā plānošanā, mūsu rīcību politikās, veiktu uzlabojums, kur tas ir, ir, ir nepieciešams un pamatots. Nu, lūk, tik tālu no manas puses vārds manai kolēģei Tomā Kundzei. Jā, lūdzu, Tomā Kundzei. Jā, paldies. Paldies, komisāra kungs, eh, priekšstādātāja kungs. Mm, Esiet sveicināti, kolēģi. Nu, jautājums šeit ir nedaudz tehniskākas eh, dabas, par ko vēlos runāt. No nu, tās tās cerības, gaidas, ko mēs izvirzām eh, budžeta struktūrām. Budžeta komitejas priekšstādātājs to alaž uzsver ka eh, ir noteikti jārespektē atsevišķi fundamentāli tādi budžeta izstrādes principi, kurus ir vērts atkārtot atkal un atkal. Eh, Pirmkārt, budžeta tāda vienotība, nedalāmība. Eh, fragmentācijas nepieļaušana, budžeta līdzsvars, sabalansētība, sabalansētība starp uh, saistībām un uh, maksājumiem, ir tīpaši ņemot vērā aizdīto pāris gadu uh, tendences. Tāpat arī budžeta universālā daba, lai nebūtu kaut kādas tādas unikālas, neparastas, vienreizējas receptes noteiktiem kaut kādiem uh, jautājumiem. Un tāpat arī uh, 311. panta pil, pil, pilna uh, respektēšana. Uh, ka Eiropas eh, Savienībai ir nepieciešami pietiekami pašu resursi politisko prioritāšu īstenošanai. Tas ir eh, tas pamatlīguma pāns, kurš ir nu, ļoti ticis nepelnīti aizmirsts, piemirsts, ignorēts. Un šiem principiem ir jābūt eh, mūsu mandātu pamatā, kā parlamentam, tā komisijai, mūsu sarunu pozīciju pamatā. Uh, Un runājot par nākamo finanšu šo satvaru plānu uz septiņiem gadiem, tas arī noteikti joprojām ir aktuāli. Un nākamais MFF atšķirsies ar to, ka būs obligāts finanšu, tātad starposmu pārskats. Mm, tas viss vairos tādu pārredzamību ik pēc pieciem gadiem, bet eh, nedrīkst pieļaut to, ka tā ir tāda runāš, aprunāšanās, runāšanas pēc. Eh, mm, ir, ir jābūt reālai iespējai un spēja ietekmēt procesus un to virzību. Eh, tālāk arī elastības, papildu elastība budžetā mm, atsaucoties uz, uz 16. gadā izdarītajiem secinājumiem un, un pārēķiniem, neizmantoto summu operatīva pārvirzīšana, saistību griestu koriģēšana, arī maksājumu robežu tā, lai būtu iespējams operatīvāk mobilizēt dažādus specifiskus instrumentus, um, ārkārtas situācijām, mm, Eiropas solidaritātes fondam novirzīt, Eiropas eh, ārkārtas eh, un krīžu situāciju eh, fondam un Uh, jā, jau pieminējāt pievienoto, uh, tika pieminēta pievienotā vērtība. Jā, tas tam ir jābūt mūsu galvenajam centienam un, un, un, un rūpei. Mums šeit budžeta komitejā īpaši nāktos uh, raudzīties, lai būtu vienota izpratne par to, kas tad ir šī pievienotā vērtība, cerētā vai, vai gribētā, lai nebūtu katram savs priekšstats. Un neapšābāmi iestājāmies par vienkāršošanu, to pieprasām. Mm, bija šis omnibus, bet ar to šķiet ne, netika līdzēts. Nu, un, protams, nonāku pie ārkārtīgi nozīmīgā jautājuma par caurskatāmību, par atklātību. Šovakar pat tiekas eh, kolēģija lai spriestu par Turcijas šo te finanšu instrumentu, un skaidrs ir tas, ka Turcijai ir jādemonstrē um, tāds milzīgs izrāviens, lai, lai vispār varētu par kādu turpmāko sadarbību runāt. Mm, to esam uzsvēruši, bet arī mums pašiem ir, ir, ir jāvairo caurskatāmība savās iekšējās darbībās un, un darīšanās mm, maksājumu krīze, šie, šie iztrūkumi, deficīti, šī te patvaļā, kas te notiek, nedrīkstam pieļaut to, ka atkārtojas aizvadīto gadu krīzes un, un šai, šai sapulcē, mūsu komitejas sapulcē, sapulcēs mums par to ir jārunā. Un Albrihta kungs jau to minēja, budžeta apmēriem, apjomiem, eh, summām piešķīrumiem ir jābūt atbilstošiem izvirzītajām politiskajām prioritātēm. Citādāk nemaz nevar būt. Otram kārtām, nu, īsumā eh, citēšu. Ir būtiski noturēt eh, mm, to saimnieciskās darbības aktivitāti, mm, kāpināt tempus, tālāk kohēzija, solidaritāte caur budžetu eh, sadaļu pa sadaļā ir, ir jāspēcina. Trešām kārtām jautājums par mm, ES eh, atbildību un, un pienākumiem pasaulē un globāli. Mm, ASDT gadi eh, arvien lielākā mērā aktualizē šo, šo sadaļu un, protams, administratīvo izdevumu sadaļu ir būtiski, lai šī struktūra būtu skaidra, lai nebūtu mm, iemesls vai pamats jau kādiem politiskiem pārpratumiem, kur, uh, ku, kā pārklājas vai, vai nepārklājas eh, tādi, tādi mm, jautājumi kā mm, drošība, kā migrācija, lai būtu skaidrs, uh, kur kādas summas ir atvēlētas. Uh, un, un nu, nedomājiet, ka es esmu apsēsts ar Turciju, bet eh, nu, tomēr eh, šai, šai, šai, šis instruments rāda mm, milzumu daudz jautājumu. Nu, kur tad, lai mēs to Turciju liekam sadaļā par, par eh, migrāciju vai, vai sadaļā par drošību vai, vai, vai vēl kaut ko? Tā, kas, kas tur īsti bija? Man laiks beidzās, jā? Ja? Ah, Nu, protams, protams, eh, saruna vēl turpinās. Paldies. Jā, Tamā kundze, eh, neapšaubāmi eh, mm, mums ir, ir, ir tāds budžets, ar, ar, ar kā, kāds tas ir, mm, kādu esam mantojuši, un, un tagad ir būtiski mm, darīt visu, ko mēs spējam šai sakarā. Tālāk, deprēkungs, nē, nē, Tomā kundze, Albrikta kungs vēl ko piebildīs. Es tikai gribēju piemetināt, ka mums ir sadaļa par nozaru politikām. Nozaru politikas nāk kā rezultāts visu šo specializēto komiteju viedokļiem un atzinumiem. Un daudzgadu finanšu plānā par to atsevišķi nav runāts, bet tas tāpēc, lai mēs uzsāktu diskusijas par šīm nozaru regulējumiem. Tātad tas tāds pamata elements, par to esam daudz sprieduši arī ar referentu, ka varbūt šeit tekstu vajadzētu mainīt. Uh, Un visbeidzot, mums svarīga ir šī procedūra, respektīvi, tad, kad šis darbs tiks arī noslēgts. Jo mēs kā referenti faktiski šai gadījumā atkārtojam parlamenta viedokli un vēlamies darbu pabeigt līdz vēlēšanām. Nu, un tas, protams, ietekmēs visu šī darba dinamiku, tempu un tam līdzīgi. Tātad līdz vēlēšanām, bet vienlaikus arī ar tādu pamatīgu parlamenta līdzdalību pašā procesā. Mēs nevaram gaidīt tikai uz gala rezultātu un viss. Lies paldies! Mm, jā, mums ir arī ēnu referents par pašu resursiem, kas, protams, izteiksies, bet došu vispirms vārdu abiem līdzreferentiem, un pirmais no tiem ir Deprekungs, lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Es vēlos uzstāties eh, un pieturēties tikai pie pamatprincipiem, par kuriem ir panākta pilna vienošanās starp eh, manu kolēģi Levandovski un mani pašu. Pirmais punkts, uz ko vēlamies uzstāt, priekšādātāji, un jūs jau to teicāt arī pats, ir tas, ka mēs veidojam un domājam, ka parlamentam jāveido tāda organiska saikne starp daudzgad finanšu plānu pārskatīšanu un jauno pašu resursu plānu. Uh, Jo tad, kad skatāmies uz procedūru, kas paredzēta attiecībā uz jauno pašresursu sistēmu, tad parlamenta loma šeit ir pagaidām ļoti ierobežota. Tāpat laikā tā vajadzētu būt izšķirīgai, tā kā tas ir daudzgadu finanšu plāna kontekstā. Un ja šādas saiknes nebūs, tad iespēja kaut ko panākt būs ļoti neliela. Otrām kārtām Levandovska kungs un es esam strādājuši pārsvarā analizējot un izstrādājot rekomendācijas uh, pamantoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem, jo tas, protams, ir tāds pats nesenākais dokuments, uz ko balstījāmies, tas ir visdetalizētākais, un tas turklāt ir arī dokuments, par kuru panākta vienāšanās starp iestādēm, respektīvi starp trīs pamatiestāžu pārstāvjiem. Trešām kārtām, te atgriezīšos pie operatīviem principiem, uh, ar Levandovska kungu, mēs ierosinām pašu resursu, pamatojoties uz šādiem principiem. Pirmām kārtām, tiem jānāk kā pakotnē. Šāda pakotne ir nepieciešama, lai šie ieguldījumi tad varētu tikt korģēti no vienu uz otru, kopā tos skatoties. Otram kārtām pakotnēm ir, šai, pak, šai pakotnē ir trīs pamat strateģiski mērķi. Pirmām kārtām sabiedrības interesēs tam jābūt, tam jārada arī pievienota vērtība. Trešām kārtām jaunajiem pašu resursiem. Uh, nu, nav, nebūtu jāstājas spēkā visiem vienlaicīgi, bet gan attiecīgi pamatojoties uz vajadzībām pēc kaut kādā prioritatīvā kārtībā un tā kā tas ir operacionāli ir iespējams. E, tālāk. Šiem pašu resursās, resursiem ir jāpaspēj līdzās, jāspēj līdzās pastāvēt ar pašreizējo valstu ieguldījumu sistēmu, kas, protams, ir jāsaglabā. Un te es domāju, piemēram, ar dažādu veidu pašreizējām programmām, lauksaimniecībā un tam līdzīgi. Piektām kārtām visu šo atlaižu atcelšana ir ārkārtīgi svarīga. Nu, pat ja atsevišķas korekcijas, protams, varētu ievest, ieviest pamatojoties ar attiecīgu mehānismu pamatu, par ko vēl iespējams diskusijas sestām kārtām. Šie ieguldījumi, kas pamatojas uz uh, kopienākumu, ir jāatglāt, jāsaglabā adekvātā līmenī. Un pēdējais punkts balstījamies uz diviem pamatprincipiem. Pirmām kārtām fiskālā suverenitāte dalībvalstīs ir jāsaglabā. Mēs domājam, ka bez tā mums nebūs nekādu panākumu. Un otrām kārtām jaunu pašu resursu ieviešanā mums jārīkojas tā, lai nacionālajie ieguldījumi, kas nāk no budžetiem, uh, attiecīgi proporcionāli samazinās. Nu, lūk, priekšādātāja kungs, tādi ir šie vispārīgie principi, ko mēs izmantojām savā darbā, kopā ar Levandovska kungu strādājot pie šī ziņojuma. Paldies Deprā kungam un tagad Levandovska kungam vārds. Paldies! Ar šo ziņojumu mēs faktiski atveram jaunu nodaļu šai nebeidzamajā stāstā par Eiropas parlamenta misiju, vēlmē mainīt un grozīt Eiropas budžeta ieņēmumu pusi. Nu, te parādās tāds jaunais paradoks Eiropas Savienības finansēs. Mm, tā ir sistēma, kas saņem plašu kritiku jau gadu desmitiem, bet tāpat laikā tā ir visai stabila sistēma un nav tikusi gadu desmitiem arī grozīta. Tad, tad lūk, vēl viens centiens to darīt ņemot vērā, ka mūs turklāt gaida arī Brexit, ir pavēries zināms iespēju loks, um, jo tādējādi mēs zaudējam vienu no pašreizējās sistēmas tādiem striktākajiem atbalstītājiem. Protams, ka dzīvojam arī priekšvēlēšanu laikā, un tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Nākot klajā ar ierosinājumiem, it īpaši, ja raugāmies uz šo ļoti delikāto um, daļu, respektīvi pašu resursiem. Un būt piesardzīgiem, tas nozīmē to, ka mēs neierosinām pārmaiņas grozījumus līgumā. Kā jau minēja Žerārs, mēs saglabājam fiskālo suverenitāti dalību valstīm, tas ir viens no principiem, e, un ir vajadzīgs, protams, vienprātīgs lēmums, vienbalsīgs lēmums un arī interpretācija nacionālajos parlamentos. Tad ir šis non-passerel klauzulas variants, kas nāk kā rezultāts no mūsu pieejai. Un arī nav tāda pamatot pamatojuma, ka varētu būt tādi jauni Eiropas nodokļi, uh, kas tad sasaistītu pilsoņus pašus ar Eiropas budžetu, jo mēs cenšamies izvairīties no tādas pārliekas redzamības šiem jaunajiem resursiem. Nu, piemēram, nu, ka būtu kaut kādus elektrības rēķinos kaut kas klāt pieprasīts no pilsoņiem. Es domāju, ka pareizi. Nevēlamies šos pašu resursus padarīt tādus ļoti redzamus pilsoņu acīs, ja vēlamies vispār izdzīvot ar šo priekšlikumu kopumā. Delikātākā darba daļa, protams, ir uh, šī kopējā jauno resursu grozi izvēle. Daži no tiem, divi respektīvi, jau ir tādi redzēti priekšlikumi. Nu, viens no tiem, protams, ir PVN. PVN šķiet ir tas visharmonizētākais nodoklis Eiropas Savienībā kopumā 21,5% mm, mm, vidēji, bet šķiet 17 Luksemburgā un 27 um, mm, kādā citā valstī. Tātad ļoti plašs tomēr ir šis um, spektrs. Uh, Un tad, lūk, viens vai divi nodokļi, pamatoties uz vienkāršotiem pamatiem, būtu tā, tas, tas, tā, būtu tā pamatlikme. Un, un tas būtu, nu, tāds eh, visai pierasts līdzeklis dažās valstīs. Bet mēs domājam, ka 12-13% no budžeta ieņēmumiem, eh, nu, tā kā tas veido to šobrīd, tāds arī varētu palikt. Otrs resurs arī ir jau manīts 2011. gada priekšlikumā, un tas ir finanšu transakciju nodoklis, jeb FTT, nejauksim to ar finanšu darbības nodokli, tas ir kas cits. Tātad, lūk, tā ir nodeva, kas uzlikta finanšu transakcijai. Tas nav šis Tobina nodoklis. Reizēm dzirdam, ka tas tiek salīdzināts ar Tobina nodokli. Nē, Tobins 70. Eh, gados eh, šādi reaģēja uz Bretonvudas sistēmas sabrukumu. Toreiz vēlējās aplikt eh, ārvalstu valūtas maiņas darījums ar nodokli kā rezultātu uz šo parādību. Bet šobrīd vēlamies vienkārši uzlikt nodevu, tā kā tas 2011. gadā tika ierosināts finanšu transakcijām un izvairīties no operāciju aplikšanas ar nodokli, piemēram, privātām mājasemniecībām. Nu, piemēram, ja kāds eh, ņem aizdevumu no bankas eh, patēriņa vajadzībām, nu, tad tādā gadījumā nodoklis uzlikts netiktu, un arī MVO aizdevumi tiktu atbrīvoti no šāda veida nodokļa. Uh, Nu, tas ir tas veids, kādā mēs varētu virzīties uz priekšu, pāriet no pastiprinātās sadarbības uz tādu obligātāku, bet šobrīd tā tas, protams, nenotiek. Un nākamais ir uzņēmumu ienākumu nodoklis. Tas varētu būt 1-2% no kopējiem uzņēmumu ienākumu nodokļu apmēriem, bet no nu, arī šajā gadījumā Šeit pastāv centieni harmonizēt šo konsolidēto vienoto uzņēmumu ienākumu nodokļa bāzi. Un Lamasūra sagatavotajā priekšlikumā tur runāts par šo uzņēmumu ienākumu nodokli, tur tiek pieminēts arī digitālais sektors, un tiek konstatēts, ka tā ir visai sarežģīta darbība šos, šīs nodevas un nodokļus noteikt jo tad ir vajadzīgas tīri diezgan augstas kvalitatīvas tehniskās prasas no komisijas puses, lai šāda veida nodokļu uzlikšanu padarītu par efektīvu un funkcionējošu. Nu, un tad ir tāda jautājuma zīme. Mm, digitālā sektora aplikšana ar nodokļiem, uzņēmuma ienākumu nodoklis, protams, ietver arī digitālo sektoru šajā gadījumā. Uh, Un tad visdelikātākais jautājums, protams, ir par to, kā aplikt ar nodokļiem, eh, nu, piemēram, klimata pārmaiņu skādējošas darbības, kā ieviest šos vides nodokļus vai nodevas. Te cenšamies padarīt šos nodokļus eh, neitrālus valstī, tātad valsts neitrālus mm, Bet, nu, tikko mēs to tā prezentējam, tikko tiek, notiek vēršanās pret kaut kādu konkrētu valsti ar nodokļiem, tad pašos sākumos jau šis priekšlikums vienkārši jau tiks iznīcināts. Līdzīgi kā tas notika ar enerģijas nodokļu priekšlikumu 2011. gadā no komisijas puses, kur tika runāts, ka tiktu aplikts ar nodokli ne ETS emisijas, nu, šis, nodo, šis priekšlikums vienkārši pazuda. Mēs vēlamies tādu priekšlikumu, kas tiktu tālāk virzīts, kas kas būtu neitrālāks attiecībā uz konkrētām valstīm un e, kas varbūt tad pielāgot šo oglekļa nodevu un tam līdzīgi. 2007. gadā šķiet tas bija Sarkozī, kas pirmais ieminējās par šāda veida korekciju attiecībā uz oglekli. Nu, mēs to varētu saukt par tādu kā aizsardzību pret vides dempingu. Mm, te izteikties par dažāda veida nodokļu, samaz, nodokļiem attiecībā uz uh, um, oglekļa samazināšanu, un tas varētu attiekties arī, piemēram, uz kaut kādām valstīm ārpus ES, bet, protams, īpaši tajos gadījumos, ka tajās nav ETS ekvivalentu sistēmu, nu, mēs varētu teikt, ka tas, zinām, mērā ir tāds kā, nu, zaļais protekcionisms, tā mēs to varētu saukt. Tas varētu būt mūsu pasākums, kā mēs cenšamies aizsargāties pret vidas dempingu. Nu, protams, ļoti labi apzinos vienlaicīgi ka tas varētu izprovocēt dažāda veida rīcību no šīm citām valstīm. Nu, vēl tāds papildinājums eh, sistēmai, nu, kur tad nebūtu šo korekciju pašos e, pamatos, bet, nu, protams, debats arī par šādām korekcijām pastāv par šīm atlaidēm un tam līdzīgi. Nu, te mēs varētu tad ierosināt ne, šīs atlaides nevis uz pašu resursiem, bet piedāvāt kaut kāda veida kompensācijas atsevišķām dalībvalstīm, vairākām dalībvalstīm, un nedrīkstam šai gadījumā aizmirst arī tā sauktos citus ieņēmumus kas, protams, ir dažādi pēc sava rakstura. Viens otrs no tiem ir paredzami, cits atkal nav paredzams, un šie neparedzamie re, ieņēmumi būtu jāliek rezervē. Paldies! Lielas paldies Levandovska kungam! Paldies par šo ieguldījumu! Tālāk došu vārdu komisāram Otingeram. Nu, tad, lai viņš nāk klajā ar savu reakciju, ar novērojumiem par to, ko nu pat dzirdējām. godātais priekšādātāji, dāmas un kungi, godātie deputāti. Un dzirdēju šos četrus referentus, pirmām kārtām nolieku galvas viņu priekšā. Un tiešām tāpat paldies, protams, arī viņu līdzstrādniekiem un visi, kas piedar, piedalījās darbā no dažādām komitejām. Uh, šajās pēdējās mm, dienās viņi tiešām ir sagatavojuši plašu darbu, sagatavojuši kaut ko tādu, kas tiešām pamatojas uz faktiem, ir pamatots dokuments un, un ņem vērā arī visus šos pamatprincipus. Esmu pateicīgs arī par to, ka parlaments ir pieņēmis lēmumu abus šos mm, ziņojumus skatīt pātrinātā kārtā, respektīvi, ka februārī tiks pieņems lēmums komitejā, un martā tad jau būs liela apspriešanās Strasbūrā plenārsēdē. Līdz ar to jūs arī ar savu nostāju nākat īstajā laika punktā, jūs iestāties šais debatēs. Un līdz Mēs savukārt šobrīd virzāmies uz komisijas priekšlikumu, ko grasamies likt priekšā maijā, un šai darbā pilnīgi noteikti vadīšos no jūsu cerībām, no jūsu priekšlikumiem un jūsu sagatavoto ziņojumu satura, cenšoties tos integrēt mūsu ziņojumā. Laika grafika ziņā, jāsaka, mums prašas orientācijas debats pirms pāris nedēļas, nedēļām kolēģijā. Uh, Pirms tam bija arī konference ar vairāk kā tūkstošu dalībniekiem. Tur piedalījās arī virkne deputāti. Paldies par šo līdzdarību. Mēs cenšamies virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk, cenšamies visu šīs interesētās puses iesaistīt. Esmu apmeklējis arī divas galvaspilsētas šais nedēļās ticies ar attiecīgajiem ministriem, na nacionālo parlamentu pārstāvjiem, īstenojas dialogus ar viņiem. Un turpmākajās nedēļās, būtiski dienu no dienas, mēs šo nostāju par visiem attiecīgajiem punktiem nostiprināsim, tālāk izstrādāsim, jo vēl jau, protams, darbs ir procesā. No līderu sanāksmes, kas gaidāms, tātad ne, ne, neoficiālā uh, um, padomu, kas gaidāma uh, no 31. līdz 2. datram, mēs gaidām, ka valstu valdību vadītāji attiecībā uz budžetu par nākamajiem desmit gadiem arī notiks, noteiks kaut kādas prioritātes. Priekšādātājs Tusks ir ciešos saziņā ar mums, un mērķis ir tāds, ka šis darbs padome un attiecīgi 2018. gadā, tātad, un arī 2019. gadā var turpināties pietiekami uh, intensīvi, vien, konsultējoties kopā ar jums, protams, un nonākt pie rezultātiem. Saturiski mums ir vairāk lēmumu vēl jāpieņem. Pirmām kārtām komisija uzskata, ka ir vajadzīgs viens savstarpēji saskaņots eh, um, pamatīgs uh, kopējs ES budžets, nevis kaut kāds atsevišķs budžets Eirozonai un tam līdzīgi. Tam ir vairāki iemesli. Viens no iemesliem ir tāds, ka starp 27 dalībvalstu ES un Eirozonu, protams, ir dažādas atšķirības. Eirozonas budžets 2011. gadā tika ierosināts pirmo reizi. Uh, Toreiz bija 17 valstis un 28 um, dalība valstis kopumā. Šobrīd šādu Eirozonas valstu ir 19 un savukārt turpmākā daudzgadu finanšu plānu septiņu gadu laikā, nu, viena vai divas vai varbūt pat trīs dalība valstis mm, iestāsies Eirozonā, nu, vai vismaz ir ceļā uz to un kļūs par Eirozonas valstīm. Tāpēc būs arvien mazāk šo pārējo valstu, kas nav Eirozonā. Mēs nedomājam, ka 27 dalību valstu budžets var būt pietiekami ambicios, ja papildus vēl piedāvājam kaut kādus procentu punktus šajā eirozonas budžetā atsevišķi. Un tāpat arī attiecībā uz pašu resursiem. Nu tad Makrons no Parīzes uz Hāgu vai Vīni ceļojot mm, ne, nesaņems atbalstu. Tātad spēcīgs 27 dalību valstu budžets. Ir divas lielas plaisas šai budžetē. Nu, pirmkārt, tā, ko radīs Brexit. Mēs eh, labi zinām, ko 2019. un 2020. gadā Lielbritānija eh, un arī šai pārejas posmā, ko Lielbritānija pēc 2020. gada ir gatava maksāt, bet struktūrāli ilgtermiņā šī plaisa būs Nu, vai vismaz šis daudzgad finanšu plāna otrajā pusē mums pietrūks 12, 13 vai varbūt pat 14 miljārdu eiro. Un eh, es eh, par to domājot, Nu, varu secināt tikai to, ka 15% apmērā mēs šī summa varam kaut kādā veidā aizsekt pār, pārvietojot līdzakļos budžeta ietvaros, bet savukārt pārējā daļa mums ir jānodrošina ar ieguldījumiem no dalībvalstīm. Nu, un tad nu, mūsu priekšā ir arī šis plaisas ar pieņēmumiem un izdevumiem, jo, protams, ka ir ar vien jauni uzdevumi, kam vajadzīgi jauni izdevumi. Uh, Un, ja, piemēram, ir ļoti loģiski un saprātīgi uzdevumi Eiropas mērogā, kas 11., 12., 13. gadā, kad budžets pamatā tika izstrādāts, vēl nepastāvēja, vai vismaz ne tādos apjomos, kā mēs to saprotam šobrīd, nu, vai, piemēram, lūk, te runājam par robežu aizsardzību, robežu kontroli, par terorismu apkarošanu, migrācijas plūsmas, palīdzība bēgļiem no valstīm ārpus ES pastiprināta attīstības palīdzība, aizsardzības pētniecība, aizsardzība kā tāda. Un visu šo jautājumu gadījumos, protams, var pierādīt pievienoto vērtību. Varu minēt jums vienu lielisku piemēru. Dalību valstīm ir 100 tūkstoši robežu sargu kas strādā ar to. Frontex e, darbā, darbojas ar tūkstošu darbiniekiem, un nav jau vajadzīga nekāda augstākā matemātika, lai saprastu, ka būtu labāk, ja e, šāda veida ārējās robežas varētu bez kaut kādām plaisām pārāvumiem kontrolēt. Tas varētu tad no, šāda veida, šādā veidā varētu nodarboties ar visiem šiem ieceļošanu, izceļošanu, ģimeņu apkala, atkal apvienošanos un tam līdzīgi. Integrētā veidā, integrēta šai kopējā robeža aizsardzības kontekstā. Nu, piemēram, eh, ir kaut kāda reģiona, Šlesika vai Dānija, kur, eh, piemēram, šī kontrola ir ļoti spēcīga, bet, nu, es nezinu, cik tas pārliecinoši uh, šī robeža starp šiem abiem reģioniem. Un tāpat arī citur, starp Vāciju un Austriju. Un mani, piemēram, partijas draugi Bavārijā arī vēlas ieviest savu pavalsts robežu, kas faktiski pēc likuma nemaz nedrīkstētu notikt, jo tas ir nacionālā kompetencē. Tātad, lūk, tas nozīmē, ka uh, kaut kādiem tiks veidoti šādi kontrolas punkti, es nezinu, uz šīm robežām mežām. Tas, protams, ir saistīts arī ar gaidāmajām pavalsts vēlēšanām, bet nu, tad man jāvaicā šāds jautājums, vai parlaments ir gatavs atbalstīt komisijas priekšlikumu tā, lai turpmākajos gados mūsu Eiropas krasta un robeža apsardzes eh, organizācija un Frontex uh, piemēram, vēl paplašinātu darba, darbinieku skaitu par kādiem tūkstošiem, un, piemēram, tas darbs, kas tiek veikts uh, Bulgārijā, Grieķijā, Kiprā un citur, varētu notikt ar līdzfinansējumu, jo vien paši, protams, šīs valsts ar to galā netiek. Tādējādi mums būtu tāda robeža aizsardzība, kas būtu bez pārāvumiem, un šādā veidā mēs robežas varētu arī kontrolēt, jo to, tas ir iespējams, ja vien tik vēl vēlamies. Un tad savukārt atkal mm, es iekšienē šī brīvā pārvietošanās būtu obligāta. Nu, tas ir viens no lielajiem uzdevumiem jauniem daudzgadu uh, finanšu plānam, un to nevar paveikt Frontex ar saviem pašreizējo darbinieku skaitu kur tad vēl, nu, nezinu, pārsimt darb, darbiniekus iesūta dalībvalstis. Nē, mums ir jāspēj šādā veidā strādāt pie brīvas pārvietošanās kustības šeit ES, nodrošinot šādu nepāraut robežu apsardz pie ārējām robežām. Lūk, pievienotā vērtība Eiropas Savienības darbības ietverim. un es nevēlētos um, līdzekļu samazinājumu rezultātā pielikt punktu kādām programmām. Nu, piemēram, nezinu, kohēzijas politika un lauksaimniecības politika. Tām jāspēj darboties bez būtiskiem samazinājumiem, jo citādi šīs programmas nespēs pilnvērtīgi darbieties. Tāpat arī Erasmus Plus un apvārsnes pētniecība, novatorisms un jaunās paudze. Es domāju, ka tajās programmās, kur tiešām ļoti labi atpazīstam pievienotā vērtība un aizvakar Ārtu eh, Īkungs un Talnēkungs jau piedalījās konferencē, viņi runāja lūk par tādām programmām kā Galileo, Kopernikus, par kosmosa izpēti un visiem šiem digitālajiem pakalpojumiem. Nu, visas šīs lietas ir izcināmas tikai eiropeiski, un arī šajos gadījumos līdzekļus samazināt nedrīkst lai neteiktu nu vairāk, ir vajadzīgs pat līdzekļu palielinājums daudzos gadījumos. Un tāpēc šajās lielās, šajās lielajās programmās varbūt kaut kāda neliela samērīga samazinājuma, bet nu, tādās um, pamatprogrammās, kur tiešām ir Eiropas vienotā vērtība, samazinājums nedrīkstētu veikt. Un tāpat jārunā arī par griestiem. Tas, ko jūs ierosināt, es uzskatu par samērīgu un veiksmīgu risinājumu. Ja es kā parlaments varētu strādāt šeit jūsu rindās, es droši vien rīkotos tieši tāpat. Un arī tad, kad dodos savos komandējumos, tad zinu, ka um, dalībvalstīs tāpat laikā tiek uzskatīts, ka 1,0% ir, nu, tā kā tāds bībelē, bībeles priekšsats priekšraks. Viņi pat nav domājuši te par izdevumiem, ieņēmumiem un tam līdzīgi. Viņi saka, nē, 1,0% vai viss, vai padomu nepiekritīs. Es domāju, ka var, mums vajadzētu pārliecināt dalībvalstis par to, ka uh, lielā mērā jau ar šo 1,0 daudzumu varētu paveikt krietni efektīvāk daudzas lietas. Un tas, ka tagad nāk klāt šie, un, un tas jau ir izdarīts, un tas, ka tagad būtu vairāki tālāk uzdevuma aizsardzība, robeža aizsardzība, migrācija un tā tālāk, ka tas prasa citus līdzekļus. Un tas ir tikai saprātīgi ar 1,0% budžetu, un to nav iespējams paveikt. Un mums vajadzētu izbeigt šo konkurenci starp kohēziju un migrāciju, piemēram. Uh, vai starp aizsardzību un lauksaimniecības politiku. Tas tiešām ir ļoti, tā ir ļoti bīstama šķelšanās šai mūsu Eiropas ģimenē. Mēs strādājam ar 1,1 x procentu budžetu, un nu, tātad minimāli 1,1, maksimāli 1,2. Es domāju, ir vajadzīgs šis nelielais elastības variants nu, piemēram, jāskatās, cik šīs, um, šie jaunie instrumenti, cik tie vērti um, Eirozonā vai šīs atbalsta reformas, lai kas vērstas pret asimetriskajiem šokiem. Kas tādā gadījumā viņiem būs jāiegūda šeit? Un tātad, ja mums būs par šo 1,1 vai 1,2% budžetu, tas jādara, tas būs krietni iespējamāk. Un tad būs šī tālākā, tālākais integrācijas atbalsts. Un tad tādā gadījumā, piemēram, jāatcerās, ka arī attīstības palīdzībai ir ilgtspējīgs mērķis. Tai jāiekļaujas šai budžetā. Nu, protams, jā, tā tad lūk atkal 1,0, 1,1 vai 1,2 procenti. Nu, vai trešais piemērs? Nu, vai, piemēram, tas, ka no pirmā, otrā budžeta gada pārpalikušie līdzekļi tad tiek piešķirt atpakaļ. 1,2, 1,1% ļautu attiecīgus līdzekļu mērķus sasniegt, un tāpat laikā arī šos līdzekļus ļautu no viena punkta pārlikt uz otru tajā gadījumā, kad tas ir vajadzīgs. Nu, redzēsim, ko uz to visu teiks padome. Esmu pateicīgs arī Tomā kundzei par tik, ka tā vēlreiz piekrīt šiem septiņiem gadiem Jo, ja komisijas mandāts ir pieci gadi, jums mandāts ir pieci gadi, un tad arī, um, arī budžetam ir pieci gadi vai pieci plus pieci gadi šai gadījumā, ja tas ir nopietni uztverts jautājums, tad tādā gadījumā nevar būt tā, ka parlaments pēdējā savu sasaukumu gadā un komisija tāpat visus, um, faktiski lem par visu nākamo mandātu nākamajam parlamentam. Septiņgadi tādā gadījumā būtu tāds kā tilts uz tādu demokrātisku simetriju šā gadījumā. Un to komisija arī vēlas panākt. Cerams, ka tas ir izdevies un pārliecinoši. Jārunā arī par nosacījumiem. Šie ekonomikas nosacījumi vai, piemēram, tiesiskuma nosacījumi. Juristi šobrīd gatavo visus tehnisko darbu un juridisko pamatu šiem jautājumiem. Otrās bauslis. Ja mēs runājam par kategorijām, ja mēs runājam par sešām, eh, septiņām sadaļām, piemēram, drošība un aizsardzība. Kāda cita sadaļa varētu uh, nest nosaukumu uh, inovācijas, uh, nākotne, jaunā paudze. Uh, Mums, protams, vajadzētu panākt, lai mūsu pilsoņi, vēlētāji, nodokļu maksātāji saprast, kur mēs investējam, kuras ir tās sadaļas ar papildu vērtību, lai šie nosaukumi, kategorija nosaukumi būtu saprotami arī parastajiem mirstīgajiem, nevis tā, ka tikai 15 kaut kāda budžeta speciālists zinātu, ko nozīmē 1A, 1B, 4A, 4B. Jāsaka, ka maijā tiks sagatavots sastais DFS 1900. 88. gadā pirmo DFS eh, sagatavojām Žaka Delora laikā. Pēc komisijas piedāvātā uzmetuma un eh, saskaņā ar Tātad 2019. gadā būs uh, Eiropas vēlēšanas, tas būs ļoti nozīmīgs gads, un mums jau būs jāsagatavo jauns DFS, kā tādu precedentu vēl nav bijis. Jūs iesaistīsieties uh, priekšvēlēšanu kampaņā, top kandidāti tajā iesaistīsies citi gribēs vairāk naudas, citi atkal teiks, ne, nekā, ne, ne centa vairs Briseles birokrātiem. Un kas tad būs šie top kandidāti? Sievietes, vīrieši? Tad jūs būsiet uh, ievēlēti parlamentā, būs jāveido jaunas komitejas, uh, jāsadala amati, būs uzklausīšanas, komisāru kandidātu uzklausīšanas, tiks izveidota jauna komisija ar jaunu priekšsēdētāju. Uh, un viņam vajadzētu noteikti arī daļu no priekšvēlēšanu solījumiem integrēt eh, DFS. 20 jauni komisāri, nu tad, tad visam būs vajadzīgs laiks, un varbūt eh, agrākais 2020. gada uh, pavasarī būsim tā labi iestrādājušies. Mēs jau esam pieļāvuši kļūdas pirms tam. 21. gads uh, kohēzijai uh, izpētei zinātnē līdz ar to varētu būt zaudēts gads, kā 2014. gads bija uh, zudībā gājis. Mēs nevaram tagad par to lemt, bet jums noteikti ir pietiekama augsta ambīciju latiņa. Tādēļ no šī gada maijam, no šī gada maija līdz nākamā gada aprīlim mums ir jābūt aktīviem, jāizkristalizē pareizās vērtības, lai arī padome eh, pieņem mūsu prioritātes, nevis tikai grib debatēt. Un ir arī protams, jāatrod pareizā valoda, kā sarunāties ar Britiem. Komisijai un padomē ir jābūt spējīgām pieņemt tālredzīgi uh, lēmumi. Ja mēs neko nemēģināsim, tas patiešām būs gļēvi un uh, tas būs pilnīgi uh, pretējais no tā, ko no mums sagaida mūsu pilsoņi. Paldies, uh, Otinger, kungs. Es redzu, ka jūs esat ļoti tāds kaistmīgs un esat uh, gatavs ar pilnu uh, krūti arī mesties uh, jaunā, jaunās DFS sagatavošanā. Protams, pilsoņi no mums sagaida daudz, mums uz to ir jārieģē. Uh, viņi vēlas tādu Eiropu, kas domā par nākotni un viņus pasargā. Uh, Priekšsēdētājs eh, lūdz arī komisāru kungam varbūt kaut ko pastāstīt par pašresursiem. Jā, nu tikai ņemot vērā tiem. Bez komisijas priekšlikuma Mario Monti augstā līmeņa darba grupas um, aktivitātes, eh, nu, tās eh, visas būtu bijušas veltīgas. Tādēļ mums ir jāizstrādā arī jauni priekšlikumi, papildus priekšlikumi. Mēs daļu no šiem priekšlikumiem FS Ja runājam par pašresursiem, ir eh, vairāki, kas vispār neko tādu nevēlas. Šīs balsis vēlas, lai parlaments un komisija strādātu pateicoties tādiem brīvprātīgiem, daudz skaidrāks par skaidru. Arī PVN ir jāvienkāršo un uh, jāmodernizē. Uh, Es varu piekrist uh, gan Deprē, gan Levandovska kungam. Mums ir jādomā par uh, jaunu naudu. Un tie, kas eh, visus lūgt, pat tad, ja jums ir šaubas par jaunu pašresursu sistēmu, varbūt nepaudiet tās pārāk skaļi. Piemēram, ETS uh, ieņēmumu uh, integrēšana budžetā varētu būt uh, nu, tāds uh, viegls risinājums. Jāsaka, ka CO2 samazināšanas mērķi līdz 2030. gadam ir visas Eiropas samazināšanas mērķi. Ja mēs runājam par klimata pārmaiņām, mums ir jābūt uh, autoritātēm šajā jomā. Uh, tā ir jūsu līkumdošana, kas attiecas arī uz auto nozari, tas viss ir Eiropas līmenī, bet ieņēmumi nonāk dalību valstu budžetos. Raudzīsimies, kā tas notiks. Levandovska kungs, ko jūs tur tālāk teiksiet Varšavā? Ja mēs runājam par samazināšanas mērķiem, ir dalība valsts, kas ar lielu interesi mēs skatāmies uz finanšu tirgos notiekošo un ko dara ECB jumu ir jādomā, kā piesaistīt vēl jaunus līdzekļus Eiropas budžetam. Otrais neizmantojam plāsmasu par iesaiņošanas materiāliem. Par to samazināšanu arī ir jādomā. Un jāsaka, ka nodokļiem vienmēr ir arī tāda papildvērtība. Uh, Ja to ir iespējams ieviest nebirokrātiskā ceļā, es to atbalstītu. Nu, vai mēs uh, ieviešam nodokļus attiecībā uz izēvielām, vai arī, piemēram, attiecībā uz uh, plasmas maisiņiem, karefūru vai rēve veikalos vienalga, kurā uh, valstī tie atrodas. Mums patiešām arī augsta līmeņa grupā vajadzētu cīnīties par, un ja netiktu nekādi priekšlikumi izstrādāti, tad es uzskatu, ehm, tāds nerezultatīvs darbs, tātad šī grupa nebūtu tā cienīga. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Mēs visi saprotam. Tagad dot vārdu ēnu referentiem, bet uh, ir uh, pa vienam ēnu referentam uh, no katras grupas par diviem ziņojumiem, tātad par DFS un uh, pašresursiem došu vārdu visiem tiem. Paldies! Es, es tagad runāšu portugāļu valodā. Es gribēju Eh, pieņemt eh, galvenos lēmumus par nākamo DFS. Un jāsaka, ka lielā mērā mēs varam pateikt, ka jums eh, Eiropas Savienībā 1,3% no nacionālā koprodukta ir ļoti normāls priekšlikums atbalstu, lai atteiktos no mūsu prioritātēm un samazinātu mūsu politisko pienākumu skaitu. Mums ir jāpierāda, ka, ka 27. Mums nevajag mainīt to, kas jau ir. Uh, ieļots, strādā kā tāds ieļots labs mehānisms, nu to nevajag izgurot no jauna. Bet, protams, mums ir nepieciešams arī jaunas prioritātes, kas jāpapildina ar jaunu finansējumu. Drošība un aizsardzība ir jauna kategorija. Un 2020. gads, 2023. gads. Protams, es daudz laika, tad man ir trīs minūtes. Labi. Lieliski! Bet, nu, ja būs nedaudz mazāk, arī nekas traks tas nav. Mēģināšu izteikties lakoniski. Paldies pirmām kārtām Ettingera kungam, ka viņš ir ieradies uz mūsu diskusijām, jo vajadzēja precizēt vairākas uh, uh, svarīgas nianses. Gribēju pateikties arī abu dokumentu autoriem, mūsu referentiem un pievērsīšos dažiem svarīgiem jautājumiem. Izabela Tomā jau atspoguļoja mūsu politisko pozīciju, tādēļ es veltīšu dažus vārdus pašresursiem. resursiem. Mēs, protams, vēlamies būt ambiciozi. Līdz 2019. gada aprīlim ir jāpanāk tāda vienošanās pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Bet tas nevarētu novest pie tā, ka mēs tagad atsakāmies no kaut kādiem citiem uzdevumiem. Protams, īgadējais budžets ir cita lieta, ir noteikti datumi, termiņi, līdz kuriem ir jāpabeidz iesāktais darbs, un attiecībā uz DFS procedūra nav identiska. Mums, protams, ir jādiskutē, mums ir jāizteno savi ambiciozie projekti. Uh, Mums ir jāizvirza spēcīgas politiskās vadlīnijas, tās jāintegrē DFS un, protams, šo politiku realizācijai nepieciešam līdzekļi. Tagad daži vārdi par uh, pašresursiem. Digitālā programma. Tā arī ir uh, jāpalaiž. Uh, dalību valstis eh, vienas pašas nevar šo darbu paveikt, un nevar jau būt tā, ka eh, Facebook tagad lēms, kurš un par ko maksās. Eh, Facebook dibinātājs tā paziņoja pirms dažām nedēļām. Nē, nu tā jau tas nenotiks. Lielie uzņēmumi, lielie internetu koncerni nevar uh, mums likt dancot pēc savas stabulas. Runājot par vides nodokļiem. Protams, ir jācīnās pret uh, nodokļu dempingu un sociālo dempingu Eiropas Savienībā, neskatoties uz to, uh, kādi nodokļi tiks ieviesti. Un ir, uh, protams, jācīnās uh, pret nodokļu dempingu arī ārpus ES, it sevišķi pieminot uh, vides nodokļus. citādi varētu būt tā, ka uzņēmumi vēlēsies um, investēt ārpus Eiropas, tur, kur nodokļu sloks būs zemāks un kur nebūs tik augsti vides standarti. Tādēļ, tā, dārgie kolēģi, saka Alīkungs. Es gribēju rezultātā iegūtie līdzekļi tiktu iztērēti saimnieciski un liepratīgi un maksājumi ir jāizmanto, lai arī var ar aprēķinu bāzi ņem nacionālo koproduktu, ņemot vērā dalību valstu ienākumus. Pašresursu sistēmai ir jābūt ilgtermiņā. Ir jāinvestē galvenokārt tādos projektos, kas būs ilgdzīvotāji un ar augstu paņem. Mums ir jārūpējas par saimniecisku resursu izmantošanu un runājot par eh, nāks par labu eh, pēc iespējas lielākam um, pilsoņu skaitam. Vai Nirjat kundze no zaļo grupas vēlas uzstāties kā koordinatore? Vai jūs izvēlēsieties, kurš tad uzstāsies Omar Žī kungs vai kā cits? Nirjats kundze. Paldies! Es ceru, ka man tiks piešķirta kāda balva, ja izteikšos lakoniski. Man liekas, ka mēs visi varam izmantot uh, veselo saprātu, domājot par uh, nodarbinātības veicināšanu un par to, ka ir jācīnās pret socioekonomiskajām atšķirībām, kas dalību valstīs kļūst aizvien smagākas. Un, protams, balstoties uz solidaritātes principiem, ir jāveicina izaugsmē, jo mēs to nedarīsim, tad um, Eiropas Savienība kļūs ļoti fragmentēta. Komisāra kungs, kungs, jūs arī runājāt par Eiropas saimes uh, Uh, šķelšanās riskiem un ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai tas nenotiktu, bet uh, tiks arī palielināti līdzekļi uh, aizsardzībai, mobilizācijai un tiek domāts arī par tāda Eiropas cietokšņa izveidi. Nu, mēs redzam, kādus riskus tas rada īrijā, domājot par robežas atjaunošanu. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Mums nevajadzētu vēl šo baiļu un un uh, tāda saspīlējuma atmosfēru Eiropā vēl paaugstināt. Mums ir jācīnās pret sociālo nevienlīdzību, pret bezdarbu, un tas ir mūsu pienākums jāpanāk līdztiesīgums un jāievēro solidaritāte, kā arī 27 dalību valstīm ir jāsadarbojas. Uh, ir jādomā par labāku sociālo politiku, izglītību, apmācību, veselības aprūpi, integrāciju, nodarbinātību, kā arī vienkāršu, godīgu uh, nodokļu politiku. Ir jāizskauž nodokļu paradīzes, un beidzot ir varbūt laiks atgriezties pie mūsu galvenajiem pamatprincipiem, vērtībām, kas. Uh, tika ņemts vērā veidot Eiropas Savienību solidaritāte, līdztiesība, godīgums. Paldies! Es ceru, ka es izteicos ļoti īsi un esmu tagad pelnījusi kādu apbalvojumu. Paldies! Apsveicu jūs, eh, Darjādas Konza! Un tālāk, tā kā jūs esat uh, kultūras komitejas, uh, jā, centīšos, centīšos, saka Tropelis kundze, sākšu angļu valodā, pēc tam turpināšu vācu valodā. Tātad, šī ir trešā reize, kad piedalos uh, jaunā MFF apspriešanā un prognozēju, ka šajā reizē konflikti un sadursmes būs vēl asāki, nežēlīgāki E, savulaik e, veidojās tādas divas frontes, tā kā, tā kā vidusjūras valstis un pārējās e, plaisas mūsu starpā ir kļuvušas plašākas, višagredas valstis ir nodalījušās tādā tā kā savā, savā grupējumā. Un es pilnībā piekrītu uh, Eh, Ettingera kungam, arī referentiem, kas, kas iet vēl tālāk un prasa 1,3%, es tam pilnībā piekrītu. Jūs zināt, ka biju ļoti vīlusies Martinā Šulcā, kamēr viņš vēl bija ETP priekšsēdētājs, kad viņš prasīja pirmo reizi samazināt ēs budžetu. Manā izpratnē tas bija aplami, tas bija ļoti skumji. Mēs kā zaļie neko tādu nekad neesam atbalstījuši vai apsvēruši, un aizdītie trīs ar pus gadi ir pierādījuši, ka ēs budžets ir īpaši robeža apsardzībā, pētniecībā, kultūrā, izglītībā un arī cīņā pret klimatu pārmaiņām, jo īpaši mm, pierobežas valsts stabilizācijā uh, Uh, bēgļu izcelsmes valstu stabilizācijā prasa, ja nu vienīgi palielinājumu, nesamazinājumu. Un nu turpināšu vācu valodā. Es piekrītu Ettingera kungam, ka ir jāsamazina um, um, līdzekļi lielajās programmās, bet nu tādā mērenā veidā runājot par uh, KLP un kohēzijas politiku. Bet, jo, piemēram, lauksaimniecībā ļoti bieži tiek izmantots antibiotikas lobarībā, un tas patiešām nav ilgtspējīgi. Tā ir tās rezultāti jāintegrē DFS. Diemžēl eh, to es šajā jaunajā uzmetumā tik labi nesaskatu. Es nedomāju tāds eh, moderns un ar virzību nākotnē. Mēs nedrīkstam turpināt iznīcināt mūsu planētu. Un padomāju tāds uh, moderns un ar virzību nākotnē. Mēs nedrīkstam turpināt iznīcināt mūsu planētu. Un padomājiet, eh, šies, šie dubļu plūdi uh, Kalifornijā, tas ir viss saistīts ar klimata pārmaiņām, ir daudz ilgāka sausuma. Uh, pa... Eitingera kungs, es joprojām uzskatu, ka mums nav nepieciešams īpaši eirozonas budžets, ir vienkārši nepieciešams augstāks budžets Eiropas Savienībā. Labi, nu, Dānijai ir šis optaut princips un visi tie, kas ir eirozonā, tiem, protams, eh, nevienam uzbrukt, un eh, es eh, Uzskatu, ka mums ir nepieciešama kopīga Eiropas armija, lai uzņemtos eh, tādus kopīgus uzdevumus. Resursi gan būtu jāapvieno, lai tas viss notiktos eh, efektīvāk. Mēs nevaram visu laiku būt eh, atkarīgi tikai no. Ir jāatbalsta kultūras daudzveidību. Lūdzu, runājiet lakoniskāk, jo komisāru kungam tūliņ ir jādodas prom. Un labi, vēl jums jau papildus laiks tik mums. Ir jāveicina kultūras daudzveidība Jā, bet eh, komisāra kungam ir jādodas prom. Dārgie eh, kolēģi, lūdzu, esiet eh, īsi. Jā, jā, jā, es pavisam īsi. Pirmais, ko vēlos sacīt, saka Zanī kungs par MFF. Neiedziļināšos detaļās visā tā informācijā, kas šobrīd ir mūsu rīcībā. Kāds ir galvenais nolūks? Uh, jaunais MFF, nu, tas ir tāds uh, augstākās kategorijas uh, grūtības pakāps uzdevums. Uh, kā lemt par labu uh, neto ieguldītājiem budžetā, maksātājiem, uh, ņemot vērā Brexitu, kādā situācijā uh, Itālija, Francija, Vācija nonāks, uh, kāds būtu taisnīgs risinājums uh, Um, jautājumi kļūst arvien lielāki un, un, un neatbildamāki, um, tā vien izskatās. Un manā izpratnē tas īstais risinājums mm, šai institūcijai, visām citām institūcijām kopā būtu pieturēties pie esošās formulas, uh, šīs proporcijas uh, pārāk nemainīt. Uh, izmaksu mazināšana, apcirpšana, izdevuma apcirpšana cerētos rezultātus nedod diemžēl. Tas alaži ir bijis politisks lēmums. Ja ir, ir, ir, ir manevru telpa, manevra telpa, nu, kā to pierādīja gadījums ar, ar, ar, ar Turciju šo te atbalstu fondu, tad tas ir izdarāms par pašresursiem. Tik tiešām esmu iepazinies ar referentu sagatavotajiem materiāliem. Nu, jāteic, ka joprojām nekas tāds īpaši novatorisks un atjautīgs nav uh, piedāvāts. Ar to tikai mm, vēlos sacīt trūkumu pārnest uz patērētāju un, un, un, un uh, atgūt šos līdzekļus. Nu, viesabonēšana. Eiropā mums to izdevās izdarīt. Uh, Uh, pašresursu jautājumā mm, ir nācis klājā ar kritiku šī brīža iecerēm. Uh, kaut kas tāds uh, savulaik tika piedāvāts Itālijā, pašresursu jautājumā mm, ir nācis klājā ar kritiku šī brīža iecerēm. Kaut kas tāds savulaik tika piedāvāts Itālijā, finanšu darījumu, transakciju nodoklis, nodeva, bet rezultāts bija Mm, stipri uh, cita radīto situāciju. Uh, liela ieņēmuma daļa, kurai būtu teorētiski jānonāk Eirozonā, kaut kur uh, izgaisīs, nozudīs, aizies citur, tā kā uh, ar jauniem nodokli. Mums ir jāsaprot, kas ir mūsu galvenais mērķis - mainīt patērētāju ieradumus, uh, Eh, ir viena lieta, bet eh, ģenerēt pašresursus ir gluži cits jautājums. Paldies! Paldies, eh, komisāra kungs, pirms dodaties prom. Aicinu jūs īsumā izteikties. Paldies! Es mēģināšu, protams, censties ierasties arī jūs politiskajās grupās, lai mēs varētu runāt par DFS. Tagad pirmām kārtām digitālā programma. Tam ir divi būtiski aspekti. Pirmām kārtām investīcijas digitālās tehnoloģijās, digitālā infrastruktūrā, digitālā izglītībā Mums ir jāsaprot, ka notiek digitālā uh, revolūcija un varētu patiešām integrēt arī budžetā vienu uh, sādaļu, kas būtu atvēlēta tieši digitāliem jautājumiem, ņemot vērā digitālo programmu aizvien lielāku nozīmīgumu Eiropā. Otrām kārtām jādomā par to, kā platformas, kas izmanto datus, Parīzē tiek pārdota automašīna, kuras motors ir no Bukarestes, kāda cita detaļa no Bratislavas, tad ir jāsaprot, piemēram, uzņēmums atrodas kādā dalību valstī, bet varbūt eh, pēļņu gūst citā, tādēļ mums jādomā par pietiekami labiem nodokļu mehānismiem tie uh, lielie informācijas tehnoloģija uzņēmumi, kas meklē izdevīgākas vietas, kur maksāt nodokļus, uh, dalībvalsts pie tā visa strādā. Tālāk runājot par aizsardzību. Mēs nerunājam par lielākiem izdevumiem aizsardzības jomā, vienkārši par efektīvākiem izņēmumiem. Neērtāk nekā, piemēram, ja ir viens Eiropas līmeņa konkurss, ko uh, var līdzfinansēt. 20, 20 lielākiem izdevumiem mēs runājam par labākām, mērtiecīgākām investīcijām. Uh, ja mēs, eh, piemēram, standartizējam arsenālu, vārdu varam vēl vairāk līdzekļu piesaistīt un 5 miljārdi tad tiek eh, kumulēti pateicoties konkursu procedūrai. Labāk ir izmantot šos līdzekļus Eiropas līmenī, koordinēt Eiropas līmenī. Tas ir daudz labāk un efektīvāk. Amerikāņi, pateicoties investīcijām, mēs varēsim panākt vairāk. Tripels kundze Mēs vēl tiksimies, jo jūs teicāt, ka gribat vēl par atsevišķiem jautājumiem aprunāties. Jā, kultūra, protams, ir ļoti svarīga. Mēs esam arī priekšējot par degresīvu uh, atbalstu, par to, ka tieši reālie zemnieki saņem finansējumu, nevis, piemēram, zemes nomnieki. Uh, un tiek runāts par 20% uh, samazināšanu par labu klimata aizsardzībai, zaļināšanai, un ir jābūt labam līdzsvarām starp ražošanu un ilgtspēju, saglabājot bio daudzveidību, ainavisko vērtību un dabas bagātības. Mums ir tādēļ jāizmanto jauni šodienas apstākļiem atbilstošāk. Komisāra kungs, ļaujiet arī man uzdot uh, jums kādu jautājumu. Vai jūs, prāt, vienošanās par MFF ir iespējama vēl pavasarī? Ja tā, tad vai komisija ir gatava, vai komisija jūs podu nedara, tās tikai vairo, vairo eiroskepticismu? Uh, es ceru, ka tas būs iespējams un eh, tuvākajās dienās un nedēļās, nu tad ar, ar, ar eh, neatlaidību un, un tādu pārliecību darīsim šo darbu. Paldies jums, komisāra kungs! Referentus, eh, kas mums šorīt ir pievienojušies divas minūtes katram. Sāksim ar Marinesku kungu. Itre un Tran jautājums. Paldies, paldies priekšsēdētāji vispirmām kārtām. Mani īpaši priecēja komisāra Ettingera sacītais, ka viņš atbalstīs eh, kosmosa politiku, ņemot vērā vakardienas konferenci, kur tas eh, atbalsta nepieciešami tika pasvītrota. Tur komisārs pasvītroja, ka līdzekļu piešķīrums tiks palielināts. Un tāpat arī transports, Connecting Europe eh, instruments nesaskarsies ar finansējuma samazinājumu kā to savu laiku eh, pie, tā, tā apsvēra komisārs Levandovskis. Eh, un mūsu kolēģu mm, atskaitēs Albrihta un Tomā atskaitēs eh, sacītajā jau tika norādīts, ka FP9 saņems papildu 50%. Nu, ir, ir arī uh, Eh, daudz kas, ko, ko vēlas eh, tran kolēģi, ko, ko īpaši vēlas itra kolēģi, bet eh, šie ir tie. Paldies, Mekīs kundze. Arvoisa. Jā, te Makī kundze. Jā, paldies. Jā, pateicos, izteikšos īsi. Mēs esam, esam vērojuši, kā, kā Eiropas budžets, kā arī parlaments liecas tādu, noslēdz uz tādu ilgspējas eh, trajektoriju, bet, nu, diemžēl līdšanējie pūliņi nav, nav, nav bijuši pietiekami un arī eh, caur budžetu tam netiek nodrošināts pietiekams atbalsts. Tas tiek deklarēts vārdos, bet eh, finansiāli tas netiek atbalstīts. Tas ir jāmaina. Tāpat arī izskan eh, vairākas eh, ļoti tādas nerealistiskas, fantastiskas idejas un priekšlikumu, priekšlikumi. Brexits eh, radīs ievērojumu izturētmētiku un, un, un saprast, ka uz, uz, uz, uz, uz tādu palielinājumu visās frontēs un visās pozīcijās varam necerēt. Uh, Um, nu, ir šie, šie fantastiskie priekšlikumi, uh, šīs dažas iestrādnes, uh, kas jau ir izmēģinātas. Uh, Do, pārdoms ir Hauerta kungs uz uh, budžetu, uz eh, kohēzijas politiku, kas ir ES, eh, tas eh, jaudīgākais finanšu instruments Eiropas Savienībā. Un tas ir jāsaglabā kohēzijas politikai, kā minimums ir, ir jānosargā sošais finansējums. Reģionālā attīstība pārskatīšanas ciklu uh, ir nepieciešams turēt uh, tādu karstu šo, šo politiko, politisko grību, deksmi, Eh, lai nezaudētu kohēzijas politikā, ir jābūt eh, no nu, tādam, tādai pamatojuma elementam. Nodokļi pozitīvi vai negatīvi motivējošie nodokļu nodevs darbojas. Eh, tos ir vērts izmantot, bet tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī. Tā pievienotā vērtība ir iegūstama un, un, un ir iespējama tikai Eiropas Savienības līmenī, ja tas viss tiek korekti. Un Britu valdības pozīcija Brexita kontekstā uh, līdz šim ir, ir, ir, ir pilnīgi neiespējama, fantastiska, tā kā gala beigās esmu pārliecināts, ka uh, kaut kādu piekļūšanas uh, kārtību vienotajam tirgum viņi uh, sev, sev, sev uh, sarunās. Motivē, jā, tas ir labs, labs vārds, um, uh, kā to nosaukt. Tagad dev komitejas vārdā kolēģis pastāv prasības eh, par to, ka 0,7% no KN eh, tiek paredzēta attīstības palīdzības politikas īstenošanai, darboties atbilstīgi, nu, piemēram, lūk, pārtiks apgādes eh, drošība, sastais savukārt tīrs ūdens, septītais atjaunīgās enerģijas, piemēram, nu, tiek pelnīts daudz naudas ar to, ka šie cilvēki tiek sūtīti. Un tāpēc mums jāraugās uz to, lai efektīvi šaldīšanai daudz kas uh, pazūd arī nodokļu paradīzēs un tam līdzīgi. Un ir ziņojumi, kas par to skaidri un gaiši runā. Un, nu tā, savlaicīgi nobalsot, piešķirt līdzekļus tajā brīdī, kad tie līdzekļi ir vajadzīgi, lai tie būtu pieejami. Jā, eh, sāk, paldies, saka Sarvamā kungs. Te tiešām runa ir par to, kas ir mūsu prioritātes, kur slēpjas pievienotā vērtība. Un pirmā - visa kopējā struktūra. Mums ir nospraustas jaunas prioritātes - migrācija, aizsardzība. Visas šīs prioritātes, kuras tādā vai citādā pieša kategorijās. Kur ir šī Eiropas pievienotā vērtība? Pētniecība, pētījumi, iep... kā būtu iespējams eh, spriest par kohēziju kādās jaunās kategorijās, jaunā, jaunām svaigām tādām domām. Tam ir jābūt arī nākotnē, kalpojot par piemēru. Par pašresursiem mēs nedrīkstētu baidīties no tīri Eiropas, tāpēc, ka Eh, kurš gan pilsonis vēlas garu uzskaitījumu ar, ar, ar, ar nezinu cik pozīcijām, ar visādām prasībām. Ilgtermiņā pamazām atkal šos lauksamniecības pasākumus nodot dalību valstu rokās. Nu, kaut vai tāpēc vien, ka tas vienkāršot visu šos pasākumu. Un dalībvalstis to arī atbalstītu, bet ja mēs tagad šeit debatēs iestrādājam tik daudz šo biju nedaudz vīlusies, jo es ziņojumā redzu, ka, ka lūk, vecais paliek pie vecā, bet visam jaunajam vajadzīgi jauni līdzekļi. Es domāju, ka tas nav samērīgi, tas ir tā visai skumji, ka mēs neizmantojam iespēju šā gadījumā. Protams, esam nodrošinājuši subsidiaritāti starp tiem, kas ir uzdevumiem, kas ir dalībvalstu uzdevumi, tie, kas ir Eiropas Savienības līmenī. Mēs eh, beigu beigās nevaram uzņemties, nezinu, visu kaut ko jaunu, par ko mēs vairs nevaram uz, finansiāli atbildēt. Nu, piemēram, jauniešu skēmu. Tas arī ir viena tāda jauna skaidra lapa, kur pasaka šo subsidiaritātes principi Mums ir jāpārtrauc pārņemt atkal kaut kādu uzdevumu, par kuriem tad beig beigās neviens vairs nebūs atbildīgs. Un es domāju, tāpēc šeit vēl vajadzētu pie tā piestrādāt par nosacījumiem. To man gan pamatīgi pietrūka. Priekšādātājs. Tālāk runās Gārdijas Zabalskundze. Muchas gracias, eh, señor presidente. Bueno, la... Lielas paldies priekšādātāji. Nu, šīs ir tādas pirmās reālās debatas par sagatavotajiem ziņojumiem, un, protams, ka mums bija iespēja uzklausīt arī komisāru, kas m, mm, izteica vairākus ļoti interesantus punktus, nevar teikt gan, ka visam, ko viņš teica, piekrītu. Te klausoties kolēģos, arī var teikt, ka nepiekrīt, piemēram, viņas idejai par lauksaimniecības renacionalizāciju. Uh, Tas, manuprāt, būtu gan ekonomiski, gan strateģiski milzīga kļūda. Ir ļoti daudz pētījumu, kas pierāda, ka tieši resursu apkopošana lauksaimniecības izdevumu jomā ir tā, kas ir veiksmīgi darbojies. Tas ir bijis tāds efektīvs instruments. Uh, un ļoti saprātīgs solis ekonomiski skatoties. Tam, protams, bija vajadzīgs plašs centienu kopums gan no dalībvalstīm, gan no lauksaimniekiem, visas šīs politikas nodrošināja un tam līdzīgi, un tagad mums nevajadzētu mēģināt sākt um, airēt atpakaļ pēkšņi. Tālāk šie nosacījumi. Tas ir kaut kas tāds, par ko runājam jau gadiem. Nu, un, protams, tagad beigļu krīzē iestājoties un. Uh, un um, sadarbības trūkuma rezultātā un trešām valstīm tas kļūs vēl aktuālāk. Un tā ir tāda ļoti bīstama spēlīte. Es, protams, saprotu, kāda ir šie nosacījumi un tā tālāk. Nu, tas nozīmē, ka lūk, visām dalību valstīm ir jāpilda savas saistības, un tas ir gan godīgi, un ja tās savukārt nepilda saistības, tad tā tiek piemērotas sankcijas, bet nevaru piekrist, ka tās tiek sankcionēts ar kohēzijas līdzakļiem. Kāpēc tad tā? Kas tad ir tik īpaši ar šiem kohēzijas līdzekļiem, ka ar tiem iespējams sankcionēt dalību valsts, turklāt kohēzijas līdzekļi, taču beigu beigās tik no piešķirti reģioniem, vietējām pašvaldībām, kam lielā mērā nav atbildības par attiecīgi lēmumu pieņemšanu valdības līmenī, tāpēc ir ļoti bīstam izmantot kohēzijas līdzekļus, lai sodītu par neatbilstību no, noteikumiem. Nu jā, varbūt ir jāizveido kaut kāds mehānisms, šī pati sistēma kā tāda man patīk, un tas varētu attiekties skatīties ne tikai uz bēgļu politiku, bet arī uz virkni citām politikām un politiku virzieniem, kur gadījumā, piemēram, tiek konstatēts kaut kādas neatbilstības. Komisārs jau mēnesi, mēnešiem runā par to, kā viņš saskata šī daudzgada finanšu plāna nākotni. Viņš runā par skaitļiem, par Brexit, par šiem 15%, par pašu resursiem. Uh, par to, ka pusi varētu šo iztrūkstošo līdzekļu finansēt ar ieguldījumiem, puse ar pārvietojumiem, un tas jau viss izklausās ļoti labi, bet nu, neizklausās īpaši pragmatiski. Un tas nozīmē, ka būs nu, līdz, jāsamazina līdzekļi programmām, vienlaikus nevēlamies uh, mazināt to saturu. Es nedomāju, ka tas būs reāli, ja mēs programmām līdzekļus atņemam, uh, Un tad mēs, tas nevar būt bez kādas ietekmes, citādi jau mēs to sen būtu varējuši izdarīt, jau sen būtu varējuši izmantot šos līdzekļus kaut kā cita finansēšanai. Nu, ko tad mēs vēlamies darīt? Kādus projektus mēs vēlamies īstenot, aizstāvēt nākotnē? Īstenot. Daudzi no mums uzskata, ka Eiropas Savienībā vajadzētu darīt vairāk, un arī padomi it kā vēlas, lai padomi dara vairāk pilsoņu labā lai es daru vairāk pilsoņu labā. Nu, bet ja vēlamies vairāk darīt, nu tad lūk, nu tad arī gādājiet naudiņu. Nevar tā, ka tas viss notiks pats no sevis. Nevar tā būt. Paldies tālāk, Vaiders kundze. Paldies prezidentu prioritātēm, ko komisārs nosauca. Es esmu viensprāts, piemēram, strikta robežu kontrole, aizsardzības savienība, Tas viss, kas nodrošina iekšējais tirgus, vislabāk darbojas starp um, valstīm ar vienādiem ekonomiskās attīstības līmeņiem. Tāpēc es tiešām ļoti gribu uzsvīt, daudz ir darāms, lai Austrum Eiropas valsts, Baltijas valsts ar savu ekonomikas attīstības līmeni tiešām pietuvotos un mēs varētu runāt par iekšējo tirgu uh, līdzekļu saglabāšanu Rail Baltica, kas ir ļoti svarīgi, lai savienotu Ziemeļu un Dienvidu valsts un mazinātu Austrum Eiropas atkarību no Krievijas. Tas ir, tās ir ļoti, ļoti svarīgas lietas. Es esmu ļoti entuziastiski arī Eiropas um, Defense Union uh, veidošanā, un mums ir valstīs kopumā, bet tas nav tik efektīvi. Tātad mums ir jāatrod šie 5,5 miljardi, lai Eiropas aizsardzības savienību padarītu efektīvu. Paldies! Merci, la parole est maintenant. Lies paldies! Tālāk došu vārdu, ka pilnībā piekrītu visiem kolēģiem, kas vēlas spēcīgāku kohēzijas politiku un arī lauksaimniecības politiku tāpat. Zinu, ka varam darunāt gan par reorganizēšanu, par lielāku efektivitāti, par vienkāršošanu politika ietvaros bet nedomāju, ka varam runāt par samazinājumiem, jo tas nebūtu tas labākais signāls arī zem pilsoņiem, ne? Visā ES. Kad runājam par kohēziju, jāsaka, šī politika ir saistīta arī ar klimata pārmaiņām, ar digitalizāciju, ar zinātni, ar visām šīm citām politikas jomām, par ko runājam. Kohēzijas politika ir saistīta, protams, arī ar solidaritāti, un šī elementa daudzās citās politikās pietrūks, tāpēc es domāju, par to jāatceras. Un budžetā, protams, ir divas šīs plaisas. Viena saistīta ar Brexit, un otra ir saistīta ar šīm jaunajām prioritātēm. Un, ja tāpēc jāsaka, viegla risinājuma nav, kā šīs plaisas aizpildīt nākotnē. Un tieši tāpēc Vēlos uzsvērt arī to, ko teica Lamasūra kungs, ka mums ir jādomā par to vismaz eh, nu, šādā veidā par, no valstu iemaksām. Tas nevar būt kaut kas tāds, kam mēs vispār nedrīkstam skarties klāt. Un tad man ir viens jautājums, ko es faktiski gribēju uzdot vēl tajā brīdī, kad šeit bija Jotinger kungs. Uh, bet, nu, tā kā viņa nav šeit klāt, tad es ceru, ka varbūt kā kolēģis Olbrehts vai cita referente varētu sniegt man atbildus to. Viņš teica, ka nebūs tāds otrs budžets Eiropas budžeta ietvaros, tātad atsevišķi budžets Eirozonai. Vai tas nozīmē, ka šī budžeta kapacitāte pilnīgi noteikti nebūs kā tāda specifiska budžeta līnija? Un ja ne, vai tas nozīmē, ka nebūs arī to specifisko programmu, kas tika plānotas pagaidām šajā budžeta līnijā, kas saistīts, piemēram, ar struktūru reformu un konverģenci. Jeb tas nozīmē, ka šie pasākumu un programmas tiks īstenotas, nezinu, kādas citas politikas ietvaros, kā kohēzijas politika vai tam līdzīgi. Vai jūs ļaujat arī man kā priekšādātājiem varbūt pateikt ko personīgu? Es labprāt to gribētu darīt, ja jūs man to ļautu. Vai paldies, paldies, ka jūs tik jautājums skatu, jūs man uzticējuši vadīt šo komiteju, bet nu jau šo trīs gadu laikā es esmu konstatējis, ka tajā brīdī, kad nonākam pie kaut kādas krīzes, tad mēs pēkšņi esam pilns nodokļu slogu un nodokļu maksātājiem, ja būs šie jaunie resursi, tad tiem jāatbilst attiecīgi arī nodokļu samazinājumam, līdzekļu budžetam bet drīzāk tas eh, samazinās šo tirāniju, kur mums ir jāatmaksā mm, līdzekļi, mm, dalībīdzekļu budžetam. Bet drīzāk tas eh, samazinās šo tirāniju, kur mums ir jāatmaksā mm, līdzekļi dalībās, nu kā piemēram investīcijas, eh, kopējās politikas un tā tālāk. Varbūt apvārsnes 2020 un tā tālāk. Viss, kas ir iepļūt. Es domāju, ka es šo aspektu uzsvēršu turpmākajos gados. Es domāju, ka tas nebūs vienkārši īstenojums pasākums, bet mēs taču vēlamies lānu, kas faktiski beigu beigās tad, nu, ilustrē mūsu bezpalīdzību. Otrs novērojums par pievienoto vērtību. Labi, ka būtu, piemēram, atcerēsimies, ka mēs dzīvojam globalizētā pasaulē un ir kaut kāda veida suverēnās tiesības, ko nemaz vairs nacionālā līmenī īstenot nav iespējams līmenī un par to ir jārunā. Un tātad lūk. Un šīm dalībvalstīm jānodod šīs budžetos. Un tādā veidā mēs parādīsim šo pievienoto vērtību. Nu, lūk, kolēģi, tādi novērojumi no manas puses. Liels paldies, ka devāt mani tā. Twitter, pour tout savoir, c'est un peu, c'est un peu, pas sanglant, mais un peu musclé. Bon. Euh... Um... Jā. Yeah Tas bija labi teikts. Es gribēju sākumā pateikt Sārvamā kungam. Mēs esam parlaments, mēs neesam ne komisija, ne sošas. Tās ir jāsadz ar jauniem līdzekļiem. Tādēļ mēs esam arī novilkuši šo sēnu. Tad ir nepieciešami jauni izdevumi, jauni līdzekļi. Uh, Tas nozīmē būt prātīgiem, ne jau katru dienu runāt par jauniem izdevumiem, nepiedēvēt jaunas līdzekļus. Lūk, tas nav prātīgi. Mums pat tiešām vajadzētu o, runāt, izmantojot saprātu zināmu. Uh, līdzekļu papildināšanu. Piemēram, eh, manis pēc kohēzijas fonda līdzekļus varētu dubultot. Mēs te runājam par Delora projektu, un tas ir jāfinansē. Es nesaprotu, kādēļ kohēzijas politikai vajadzētu samazināt līdzekļus. Vēl kāds, jūs gribat samazināt investīcijas Eiropas Savienībā, nu tas būtu ārkārtīgi tā pārgalvīgi. Kolēģe ir devusies prom. Uh, bet mums jārunā arī par lauksaimniecību. Lauksaimniecībā ir nepieciešami ieguldījumi, lai la... nevajadzētu renacionalizēt lauksaimniecību. Bet ja mēs to renacionalizēsim, nu tad tas būs tā, ka katrs rušināsies savā lauciņā būs uh, lielas atšķirības, uh, būs diverģence, bet mēs ar visiem līdzekļiem mēģinam radīt uh, konverģenci. ka apvienotā karaliste dodas prom, tā izstājas, tad jau mēs nevaram e, strādāt ar tikpat lieliem izdevumiem. Tiešām! apvienotā kaut kas jāfinansē vai arī nav. Un, ja mums nav līdzekļu, tad mēs nevaram jaunus projektus finansēt. Protams, es atbalstu arī kopīgo aizsardzību un aizsardzības savienību ir jāracionalizē arī izdevumu šajā, ja nebūs jaunu līdzekļu. Paldies, paldies, Tomā kundze. Es gribēju pateikt, ka jums katram uh, ir piešķirts 5 minūtes, es jums aizmirstu to pateikt, bet jūs arī ļoti labi um, ievērojat sev atvēlto laiku. Jā, nu ļoti labi, ka jūs mani brīdināt pirms tam, nevis pēc tam, kad jau bija sācis runāt, saka runātājs Olbrihta kungs. Jā, par ko tad mēs šodien galu galā diskutējam? Par komisijas priekšlikumu vai parlamentu priekšlikumu? Man tāds neliels apjukums radās. Šodien mēs diskutējam par sam iepazinušies. Es negribu kavēt jūsu laiku, bet es gribu pateikt, ka uh, komisija rada problēmas. Viņi tagad uh, diskutēs par mūsu priekšlikumu tikai maijā, bet ir dažādu komisāru individuālās ambīcijas, ko tad viņi vēlas panākt no šī budžeta. Jāsaka, ka vēlamies, protams, eh, sagatavot realistisku budžetu. Mēs esam parlaments, un parlaments saka, tas ir politisks instruments. Un tagad jūsu kārta padomē kaut ko darīt. Ko tad jūs vēlaties panākt? Saskaņā ar mūsu aprilēs produkta. Uh, Mēs gribam arī nedaudz la lauzt sanās tradīcijas. Mēs piedāvājam arī rūpīgu aplēšu rezultātu. Ja jūs gribat finansēt to, ko ir paredzēts finansēt, tas ir absolūtais minimums. Es pat negribu uh, diskutēt par to, aizvien vairāk ir jārunā par mūsu politiku saturisko pusi. Nu, tos, ko pieminēja nu pat uh, Tomā kundze. Kas tad ir lauksaimniecības politika? ko tā pārstāv. Vai tā ir daļa no tautsaimniecības, vai tā ir ražošana, tā ir pārtikas ražošana? Ko tad darīt? Nu, pasēdēsim brītiņu, palauzīsim galvas, eh, ko tas viss nozīmē, ja gribam to mainīt. Kas tad ir kohēzija? Varbūt ir pienācis laiks meklēt atbildus to. Nav tādas vispārējas kohēzijas politikas. Kohēzijas politikas īpašais raksturs slēpjas nevis saturā, bet metodikā. Metodes ir kopīga pārvaldība. Kad mēs kritizējam naudas tērēšanu, vai mēs uh, kritizējam saturisko pusi vai metodi? tādēļ, ka tie ir slikti izmantot, bet tādēļ, ka tie varbūt nav izmantot mētiecīgi vai projekti nav bijuši tik labi. Mēs metodus jaucam ar saturu. Vai mēs vēlamies kopīgu pārvaldību ar dalību valstīm? jo tas aizvien vairāk tiek samazināts. Piemēram, runājot par Connecting Europe uh, instru, piedāvāta atsevišķa kategorija, un tad kohēzijas politika pilnībā mainīsies ja mēs prasām mazāk līdzekļu kohēzijai, nu, ko tas nozīmēs? Samazināsim naudu transportam, infrastruktūrai? Es ceru, ka komisija arī mums varēs paskaidrot. Arī uh, Zavalkundze to pieminēja. Kā var runāt šeit par 50% un tad samazināt kohēzijas budžetu par 15-20%? Nu kā to panākt? Nu, tūlīt būs iztecējušas. Liels paldies un paldies, ka nekritizējāt mūsu ziņojumu. Es saprotu, ka tas notiks vēlāk. Mēs esam gatavi sadarboties ar visiem kolēģiem, strādāt kopā un uzsākt tādas pamatīgs debats, ne jau tikai par skaitļiem, bet visiem izteikumiem. Ziņojumi tapa vienlaicīgi, un es gribētu e, iedrošināt e, Eitingera kungu būt pietiekami ambiciozam un e, dzirdēju, ka franču kolēģi ir skeptiski noskaņoti pret KLP nu, tas ir, zināmā mērā, nostatāms līdzās Kopernika revolūcijai. Jā, tagad debates noslēdzas. Um, komisāra prombundas laikā, bet, nu, šeit klāt ir uh, iepriekšējo cīņu veterāns Alans Lamasūrs. Nevienmēr cīņas uh, vainagojās ar uzvaru, bet Es domāju, ka varbūt eh, ir vieglāk tagad par pašresursiem diskutēt bez Kamerona eh, kunga eh, līdzdalības un bez 2011. 12. 13. gada taupības žņaugiem, bet mums katrā ziņā tuvojoties vēlēšanām ir jābūt piesardzīgiem. Uh, nebūsim provokatīvi. Mēs nevaram apsolīt, ka viens eiro, kas nonāk Briselē, nozīmē vienu eiro, kas ietaupīts nacionālā līmenī. Un kas notiek ārējās darbības dienestā, tur to var izmantot kā kontrargumentu. Tātad uh, izdevuma Eiropas līmenī automātiski nozīmē ietaupījums uh, dalību valstīs. Tā tas nebūs. Mēs nevaram uh, Uh, garantēt fiskālo neutralitāti, ja nopietni uztvaram budžeta nominālo vērtību bez brītu iemaksām. Tādēļ patiešām labi pārdomāsim, uh, ko mēs sakām. Uh, Eitingers runāja par plastmasas maisiņiem, par ETS, un visi viņa priekšlikumi uh, ir uh, pretrunīgi, arī PVN regresīvo piemērošanu varētu kritizēt. Ja runājam par ETS komisijā, par to tiek runāts, esmu nedaudz pārsteigts, jo kaut kādu iemeslu, bērni 4 miljārdi eiro, tas nav daudz, un uh, nākotnē šī summa izstīsies vēl niecīgāk, jo mums ir ļoti ambiciozi emisiju samazināšanas mērķi, tā labākā doma. Un ja mēs to gribam darīt, tad, protams, dažādām valstīm vairīties no vides dēpinga, un ja runājam par eh, oglekļa pielāgošanas nodokli, tas var radīt izdevības. Paldies! Un tagad Žerārs Deprē pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem, kas piedalījās debatēs! kas izteica komentārus un gribēju sākumā apstiprināt eh, šo labvēlīgo neutralitātes eh, principu. Un jāsaka, ka DFS referenti ne, nekritizēja mūsu priekšlikumu. Es gribēju tikai dažus vārdus pateikt. Es uh, piekrītu Uh, izskanējušajām ambīcijām. Attīstības politika ir arī ļoti svarīga Eiropas līmenī. Ir, protams, valstis, kas ir attīstītākas, kas ir mazāk attīstītas, un mēs, protams, varam diskutēt par to, kas tad ir kohēzijas politikā, kas tajā ietilpst Un tās ir diskusijas, no kurām mēs nevaram izvairīties, un tad mēs varētu labāk saprast, mm, kāda ir šī proporcija kohezijas budžetā un kas ar to visu tiek saprasts. Gribētu arī pie Januša teiktā atgriezties, ja mēs runājam par fiskālo neutralitāti, kas tik ļoti tika uzsvērta. Mums ir jādomā, ja rīt vajadzēs palielināt līdzekļu līmeni, tad vienmēr būs jārunā par pašresursiem. Bet tad būs šī konkurence starp līdzekļiem no nacionālajiem budžetiem pašresursiem, bet, nu, no dalība valsts iemaksas tur nebūs vairāk līdzekļu. Protams, te ir arī tādas tehniskas ķibeles. Protams, eh, nav nekā aplama samazināt dalību valstu iemaksas, un um, tad jāsaprot, kur ņemt papildus līdzekļus, uh, lai varētu visu finansēt. Mums jārunā par to visu, jo uzskatu, ka daudzas politiskās grupas varētu galu galā vienoties par konsensusu, bet, eh, nu, jādomā arī par paredzamajām sekām. Es piekrītu kolēģim ka Eiropai ir jādara tas, kas tai ir jādara, un uh, šiem uzdevumiem ir nepieciešami uh, arī līdzekļi, un pilsoņiem ir jāsaprot, uh, kas tad Eiropā tiek finansēts ar budžetu un kādi uzdevumi tiek pildīti. Bet, dārgie kolēģi, Federālisti tādi kā mēs, ja mēs par to runājam, ir ļoti labi, bet pirmajai prioritātei ir jābūt mūsējai, ja mēs runājam par pašresursiem. Un šīs sarunas, kas ir bijušas par DFS, nozīmē to, ka Eiropas parlamenta vairākumam tas ir jāatbalsta. Šī DFS. Mēs gribam būt uzticami, bet ja vairākums neatbalstīs šo projektu, nu tad mēs burtiski izgāzīsimies padomas acīs. Tādēļ ir ļoti rūpīgi jāizpēta katrs priekšlikums, ja jūs te gribat kaut ko grozīt, lūdzu iesniedziet grozījumu, ja jums kaut kas nepatīk, tad sākiet to uzreiz, bet mums ir jābūt saliedātiem, lai pēc iespējas lielāks skaits atbalsta šo priekšlikumu. Tas ir pats galvenais, ko es tagad gribēju pateikt. Paldies! Jā, paldies! Es eh, nu, vēlos eh, atsaukties uz Duprē eh, kunga sacīto, ko mēs varam, kā mēs varam papildināt budžetu tā ievērojami, nepalielinot fiskālo slogu. Nu, tas ir tas, tas cietā rieksta uzdevums. Uh, Um, Tātad uh, šie ir jautājumi, kas tiek meklēti daudz viet, tāpat arī konferencē par Eiropu un kosmosu, un uh, meklēt risinājumu. Un šai ziņā situācija ir īpaša, jo mm, izdevumus lielākoties sēdz uh, dalībvalstis, Eiropas Savienība ir kā, kā līdzfinansētājs, un ir Mm, protams, atsevišķi tādi tādas, praktiskas, praktiski risinājumi, Kopernikus, Galileo, Egnos, eh, kas ir, ir, ir, pla, kam ir plaša patēriņa pielietojums, eh, Eiropas pievienotā vērtība, bet kopumā tas ir, tas ir, tas ir valsts intereses. Nu, kāds šeit varētu būt, būt risinājums finansējuma noturēšanai, eh, lielāka nacionālā, eh, nacionālās komponentes palielināšana, eh, prasot valstīm iemaksāt vairāk, nu, tas, tas būtu kā, kā, kā papildu arguments mūsu oponentiem Mm, bet eh, tā kā līdz šim tā turpināt vairs nevar. Uh, ir tikai viens tāds īsts pašu resurs, uh, tātad muita, uh, kas, uh, muitas nodevas, kas uh, pamazām arī izzūd. Mm, Uh, un tad mēs dzirdam, kā, kā lauksaimnieki, kā, kā lopa kopji, lopu audzētāji viens pēc otra bankrotē, jo, jo viņus pārtrumpo ar savu produkciju Merkosūru uh, ražotāji. Uh, un, un, un šādas nākotnes tendences skār un ir aktuāls nevienā vien uh, nozarē. Tuvojas Eiropas vēlēšanas un saprotiet, kā tas izskatās uz, uz, uz mm, tuvojošos vēlēšanu uh, fona. Uh, Es, tāpat kā jūs, tiku ievēlēts 14. gadā, 14. gada vēlēšanās un, un saprotiet, ka mums ir jārēķinās arī ar savu, saviem nākotnes plāniem, izredzēm, iespējām mm, kā, kā piedāvāt efektīvus risinājumus, ne upurējot savu, savu politisko nākotni. Uzkavēsimies šeit vēl, lai Mm, parunātu par uh, daudzgadu finanšu plānu, par pašresursiem. Mm, Tomā kundze, jā, vienkārši jautājums par mūsu darba grafiku. Kā, kā, ko tālāk darīsim ar šiem diviem ziņojumiem? Konkrēti, kā, kāds ir, kāds ir, kāda ir datuma, kāds ir plāns, grozījumi? Mm Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš 31. janvāris. Balsojums budžeta komitejā 21. un 22. februārī. Tad mums ir sanāksme. Uh, līdz ar to uh, uh, varam reiķināties ar debatēm un balsojumu marta plenārsesijā Strasbūrā. Eh, nu, vārds eh, eh, ģenerāla referentam par nākamā gada, gada budžetu Vjatīkungam. Paldies, priekšsēdētājs. Un neiedziļināšos punktu pa punktam tajā dokumentā, kas ir jūsu rīcībā. Ceru, ka to Eh, tokajās dienās izlasīsit, eh, apsmadzeņosiet, varbūt nāksiet klājā ar kādiem konstruktīviem priekšlikumiem vai kritiku par to, kas tur būtu grozāms. Pāris eh, vispārīgas dabas komentāri. Mm, atgādinu jums un pats arī būs atkarīgs no uh, trīs eh, ārējiem faktoriem. Uh, kāds būs rezultāts? Brexits. Lūk, šie trīs ārējie tādi mm, nesaistīti. Nu, un, protams, mūsu mm, kaimiņi, mm, padome, kas ir mūsu līdzlikumdevējs, Mums ir iedalītas ļoti tādas interesantas eh, kārtas. Eh, mums ir eh, jā, jācīnās dažādās frontēs, jācīnās ar populistiem, skeptiķiem, mm, tās toņkārtās ar tukšiem tādiem proeiropeiskiem lozungiem par saulaino nākotni un tam līdzīgi. Bedrības grupu situācija. Paldies arī Murisana kungam par, par manam priekštecim, par to, kā viņš pagājušajā gadā ar to visu tika galā. Jā, investīciju sadaļā. Tas tiešām bija, bija izcili paveikts manevrs. Bet domājot par nākamā gada vērību, jaunieši ir mūsu nākotne, sabiedrības nākotne, mums ir jāspēj piedāvāt viņiem iespējas, izredzes. Un nedrīkstam aizmirst par mūsu tautsēmniecības mugurkaulu, proti mazajiem vidējiem uzņēmumiem. sociālā puse, sociālais aspekts ir uh, ārkārtīgi nozīmīgs. Um, tas izrietēja no kolēģu sacītā um, šorīt, uh, arī vakar, aizvakar, kur vien mums ir bijusi kāda saruna, uh, arī, arī senākā pagātnē. Atcerēsimies, kā Prodī savulaik nāca klajā ar Eiropas sociālās infrastruktūras uh, priekšlikumu. Uh, Mm, paralēli fiziskai, eh, digitālai infrastruktūrai, viņš piedāvāja eh, sociālo infrastruktūru, kas ir mūsdienās pārtaps par sociālo pīlāru, un mums ir jāspēj godam eh, nest šo karogu tālāk. Un tad jau tālāk 20. 20. gada budžeta tapšana notiks paralēli ar MFF Mm, jaunā MFF uh, formulēšanu, ar, ar, ar šo jautājumu par pašu resursiem. Mums ir jāspēj attaisnot uz mums liktās cerības, uh, mums jāspēj izpildīt paši dotie solījumi par sociālo dimensiju runājot. Un mm, Vēl tikai pāris aspektus minēšu. Migrācija. Esam to jau dzirdējuši. Mums ir jāspēj novilkt eh, skaidra robeža mūsu plānos eh, starp migrāciju vien, vienā pusē un aizsardzības apsvērumiem uh, atsevišķi. Migrācija, efektīva migrācijas jomas risinājumi ir, ir mūsu nākotnes panākumu un izaugsmes ķīla priekšnosacījums. Ettingera kungs arī tam pieskārās, un viņš sacīja, ka, nu, īstenībā jūras robežu sargāt ir diezgan viegli. Um, Mm, cita lieta ir, ir, ir eh, sauszemes robeža. Tas ir sarežģīti ne tikai tāpēc, ka tas prasa resursus, tehniku, eh, mm, bet eh, uz jūras tas visus faktors, kas visu sarežģīja, ir, ir humanitārie apsvērumi. Mēs nevaram simtprocentīgi fokusēties uz aizsardzības spējām un kapacitāti aizmirstot uh, par, par, par to, ka esam cilvēki, ka mums jāspēj izturēties eh, humāni, eh, cilvēka eh, cienīgi. Mūsu finanšu saistības arī ir, ir, ir jautājums, kas ir tādā ilgākā termiņā jāskata. Mums ir jāspēj piesaistīt investīcijas, rast investīcijas dažādu negāciju risināšanā, novēršanā, mazināšanā Migrācija ir eh, simptoms. Visa pamatā ir, ir, ir eh, trūkums, navadzība, eh, nestabilitāte. To mums ir jāceņšas risināt. Tālāk par mūsu darba metodēm kā to varējām vērot pagājušajā gadu un arī kā liecināja šī rīta saruna par MFF, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir nu, tas, tas mūžīgais izaicinājums. Vai spēsim būt vienoti, vai spēsim vienotībā kādu lēmumu pieņemt, aizsargāt, argumentēt, tiekoties ar padomu, piemēram, vai spēsim visi vienbalsīgi, vienprātīgi kādu, kādu pozīciju aizstāvēt jau, jau tagad. Būtu ļoti jauki, ja beigu, ja tomēr kāda, tas nekad, šāda taktika nekad nav, nav, nav sevi, sevi attaisnojusi, sekmējusi. Ir to svarīgi paturēt prātā, domas efektīvi un, un, un konstruktīvi izdotos, būs vajadzīga labā griba un apņēmība no visām politiskajām grupām. Un tūlīt jau arī noslēgšu. Mans priekšlikums ir ar ēnām, uh, neko neslēpa un es grasos rīkoties tieši tāpat. Censa meklējuma ceļā. Paldies! Paldies par, par šīm vadlīnijām, ko ieskicējāt. Paldies par to, ka mm, nu, piedalījies četrās samierināšanās. Un, nu, tik tiešām jāatzīst, tur, tur lielu lomu spēlē tāda, tāda drāma, tāds, tāds, tāds teatrālais elements. Nu, pats par sevi tas nav slikti, uh, bet uh, uh, pār argumentiem. Un, nu, jūs mums par to principā atgādinājāt. Jūs tā tad esat apņēmības pilns kaut ko te mainīt. Uh, Uh, un panākt, lai uh, konsul, šī te uh, sam, samierināšanās tiktu uzsākta sā, savlaicīgi, ne pēdējā ēnām Meijer, Meijeram ETP vārdā. Meijeris kundze. Liels paldies, paldies priekšādātā. Pirmām kārtām gribu kolēģiem no sirds teikt paldies par šīm jaunajām vadlīnijām, Un ārkārtīgi, un tāpat laikā gribu teikt, ka, nu, ir arī tādi punkti šeit parāduši, parādījušies, par kuriem mēs ilgi un tik esam cīnījušies, bet saturiski, ir īpaši attiecībā uz Erasmus programmu, ir labi, ar tām vēl diskusijas būs par dalību valstīm un arī daudzgadniešiem, un pavisam reāli dod viņiem tātad priekšrocības. Nu, pāris jautājumu man vēl ir attiecībā uz jauniešu iniciatīvu. Uh, Te bija īpašais ziņojums no revīzijas palāca, ar to iepazinos. Un es labprāt gribētu zināt, kas vienam, ka, un kamēr e, tas ir viens šajos ietvaros ir iespējams vēl, un savukārt citur atkal ir citi mērķi, citās jomās, nozerēs. Uh, un tāpēc eh, šādu pretstatu nevajadzētu veidot. Sākumu uztīgs ietvars aģentūrām, lai tās būtu darbspējīgas. Atsevišķās aģentūrās ir tīpaši tās, kas aug šobrīd ļoti strauji, kuram pieaug atbildība, eh, viņi ir nonākuši. Nu, nevērš šo attieksmi pret valdībām, ka šos taupības pasākumus īsteno, bet, nu jā, bet komitejā Esam vienmēr pieturējušies arī pie subsidiartātes principa un Lisabonas līguma. Un tas nozīmē, ka arī sošos uz konferenci nav jau tā, ka tas ir tikai viss negatīvi. Digitalizācija taču arī piedāvā daudz jaunu darba vietu, bet vienlaikus, protams, būs arī kaut kādas negatīvas sekas. Nenoli... Nu, gan tas nav tik daudz mūsu uzmanības, gan drīzāk tāpēc, ka mums jādomā par to, lai cilvēkiem būtu pieeja un iespēja izmantot šo digitalizāciju, tātad veicināt izglītību šai jomai, nodrošināt labāku piekļuvi darba tirgumu sievietēm. Es domāju, Mēs šeit mazliet arī pārcenšamies, ja 19. gadā mēs vēlamies manī raisa tas, ka šeit solidaritāte un Ženēvas konvencija tiek pieminēta solidaritāte ar bē, bēgļiem. Nu, tik no šeit militārās operācijas, protams, arī ir kaut kas vēl cits. Uh, Bet, nu. Referentam grupai tiešām ir zināmas bāžas par piedāvājumiem pašresursu atziņām un secinājumiem. Duprēkungs. Tarandam bija jādodas prom, tāpēc arī viņam deva iespēju izteikties. Piedodiet, Duprēkungs. Jā, jā. Nu, mani pārsteidz tiešām tas, cik ātri šis rīts ir pagājis un jau, jau, jau tuvojas pusdienlaiks. Priekšsēdētāji, es Man Vjotī kungā atzinums tiešām labi patīk, tas ir kompakts, tas, tas vairs neizskatās pēc tiem tām telefonu grāmatām, mega milzu žurnāliem, kādus esam redzējuši nereti vien. Vjotī kungs ir, ir, ir šai ziņā panācis tādu, tādu kvalitatīvu lēcienu. Tas ir arī labi, labi lasāms, labi saprotams, labi strukturēts. Mm, kaut arī dažbrīd tiešām tāds, tāds pārmēru strups un, un nerunīgs. 19. Mm, gada budžetam, lūk, ir jāspēj sniegt atbildes uz, uz tādiem un tādiem izaicinājumiem. Nu, tas uh, Ehm, ar to nevar strīdēties, bet, bet tas neko daudz eh, nepasaka un nepaskaidro. Ehm, nu, tur, tur reaģēt uz, uz jā, situāciju, kāda atrodas jaunieši, kādas ir jauniešu vajadzības un tā tālāk. Nu, tas arī ir tāds eh, patukšs lozungs pats par sevi. Tas viens. Otram kārtām runājot par šiem jā, mehānismiem un ierosmēm tur, tur uzņēmēja darbības uh, veicināšana jaun, gados, starp gadījos jauniem cilvēkiem pozitīvi atdeva pozitīvs rezultāts. Nu, te ir tāds, tāds formulējums. Nu, mums, mums šo, šo, šo, šo tekstu ir, uh, nav tādi, kas, kas uh, liktu domāt, ka izdosies sasniegt šos izvirzītos uzdevumus. Un, mm,